Okay. So, good morning. Labrīt visiem. Mm. Sāksim un apstiprināsim darba kārtību. Gribētu ierosināt uh, atlikt priekšsēdētāja paziņojumus un uh, atskaiti par notiekošajiem trilogiem un pāriesim uzreiz pie ceturtā punkta, pie dialoga ar uh, Andrēju Anrija. Ja nevienam nav iebildumi, tad šādi apstiprinam darba kārtību un ķeramies uzreiz klāt pie uh, Andrēja Enrija uzklausīšanu. Uh, sveicu Andrēja Enrija, kurš ir ECB uzraudzības padomas priekšsēdētājs. Viņš tātad strādā pie um, vienotā regulējuma mehānisma. Uh, Mēs, eh, mums bija iepriekšējā uzklausīšana, kas bija 4. septembrī, un šodien mēs gribētu ar jums eh, pārunāt eh, riska mazināšanas pasākumus un ietvara veidošanu turpmākai banku savienībai. Un Mēs pārunāsim arī sekojošas tēmas eh, - finanšu tehnoloģijas un inovācijas banku sektorā, tāpat arī esošā situācija sagatavošanās eh, procesā Brexitam. Enriekungs, eh, dodu jums vārdu uz kādām 10-15 minūtēm ievadam. Paldies priekšsādātāji, man ir liels eh, prieks būt atkal jūsu komitejā un pastāstīt par ECB eh, banku uzraudzību un eh, pildīt mūsu mm, atbildības pienākumu. Mēs esam labi virzījušies uz priekšu, samazinot riska faktorus. Situācija uzlabās, Eirozonas bankas ir samazinājušas arī savus viras mehānismu un likviditātes pozīcijas ir virs minimālajām. Uh, Eh, sliktie aizdevumi bankās eh, ir mūsu tiešā uzraudzībā un apmēram 560 miljārdi 19. gada jūnija beigās. Kad ECB uzņēmās šīs uzraudzības eh, atbildības pirms pieciem gadiem, Tas nozīmē, ka MPR uh, ir palielina, samazinājies no 8 līdz 3,6% šajā pašā periodā. Detalizētāk mēs skatāmies, ka MPR samazinājums ir pātrinājies pēdējo divu gadu laikā un ir bijis īpaši ātrs valstīs ar augstiem uh, uh slikto parādu līmeņiem. Eh, kad eh, sākām publicēt 17. gadā vadlīnijas, tad mēs varam redzēt, kāda ir bijusi uzraudzības eh, rīcības ietekme. Neskatoties uz labo progresu, agregāta līmenis sliktajos aizdevumos banku sistēmā ir palielināts pēc starptautiskiem standartiem, un tas mazina banku peļnesību. Mēs uzskatām, ka ir nepieciešams ātrāks progress šajā frontē. Uh, ņemot vērā šos eh, tīri pozitīvos ekonomiskos apstākļus. Eh, bankas eh, cenšas izpildīt uzliktās prasības attiecībā uz slikto parādu nosekšanu. Mēs strādājam arī pie ar konstatējumu ar kompetentajām iestādēm cenšamies samazināt joprojām šos slikto aizdevumu apjomus. Mūsu trim Eh, process arī gandrīz eh, pabeigts. Mēs izvērtējam starptautisko modeļu eh, dzīvot spēju, tie tiek uzskatīti par arvien sarežģītākiem, ņemam, ņemot vērā rezultāts, kas ir ļoti sarežģīti bankās. Trim tika uzsākts, lai uzsāktu un raudzītos, vai starptautiskie modeļi, kas ir uzsākti ECB starptautiskās uzraudzības ietvaros, vai tie dod salīdzināms rezultāts. Pēc četru gadu intensīvu darbu esam nesen pabeiguši uh, pārbaudas uz vietas. Mēs veicām 200 šādas eh, pārbaudas. Eh, bankām trim ir pacēlis šo latiņu institūcijas, eh, tagad tām ir prasīts strādāt pie konstatējumiem, ko konstatē mūsu eksperti. tika noteikti dažādi konstatējumi izvirzīto parametru jomā. Bankām nepieciešams uh, uzlabot uh, to, kā tās izmanto savus starptautiskos modeļus. Uh, tātad jārisina problēmas un arī banku iestādes jaunās prasības ir jāpilda. Darbs šajā virzienā jau notiek un uzraugiem arī trim ir apstiprinājis, ka mums nepieciešams turpināt investēt resursus iekšējo modeļu aplūkošanā, lai saglabātu augstu kvalitāti un konsekventus standartus. Raugoties uz priekšu, Bāzela 3 tās īstenošana noslēgs reformu procesu un būtiski uh, samazinās uh, risku. Bāzels 3 reformas cenšas uh, likvidēt iztrūkstošos punktus, kas ļoti izpaudās krīzes laikā. Ir svarīgi, lai Bāzela 3 tiktu īstenots konsekventi un saulēcīgi. Eiropas Savienībai jāmācās no gūtās pieredzes, to nedrīkst atkārtot un jāsaprot, cik uh, smaga pieredze mums bija krīzes uh, laikā un uh, Kādas tam visam bija sekas? Bankas ir satrauktas par Bāzeli 3 noteikumiem un to ietekmi uz jaunajām kapitāla prasībām, bet jaunie standarti nepacēl šo latiņu visām bankām. Tas ir vērsts uz tām bankām, kuras nepamatoti varēja izmantot iekšējos medaļus, modeļus eh, kapitāla aprēķinos. Tātad jautājums šeit ir tāds, vai agregāta ietekme ir augsta, vai arī, bet drīzāk vai šāds palielinājums ir attaisnojams no piesardzības, piesardzīgas uzraudzības e, viedokļa. Runājot par output floor. Bankas, kas izmanto iekšējos modeļus, tām nedrīkst būt dramatiski zemāks kapitāla līmenis nekā tām bankām, kurām nav šādu modeļu. E, tas viss papildina mūsu uzraudzības darbu pie trim, ko minēju iepriekš. Šī atbalsta mehānisma izmantošana un riska izsvēršana. Mēs esam nākuši klajā ar eh, vēl citām iniciatīvām šajā jomā. Mūsu starptautiskajiem partneriem eh, Output Floor bija ārkārtīgi svarīgs, lai panāktu vienošanos. Runājot par Bāzeli 3 ietekme, mums ir uh, jādomā par likumdošanas izmaiņām, kas novedīs pie eh, tādām vieglākām prasībām. CRD5, piemēram, satur jaunus noteikumus par kapitāla kvalitāti, pīlāru divu prasībām, kas eh, pieprasīs izmaiņas ECB veiktajā politikā. Un eh, būs, mēs domāsim ne tikai par pirmā līmeņa kapitālu, bet arī par eh, pārējiem. Kad šī izmaiņa tika diskutēta, ECB banku uzraudzība, uzraugs ECB eh, e brīdināja, ka augsta līmeņa kapitāls eh, bija nepieciešams. Atbilstoši mūsu aprēķiniem, izmaiņa radīs pirmā līmeņa kapitāla samazinājumu par 90 punktiem, jo bankas varēs paļauties uz uh, zemākas kvalitātes pirmā un otrā līmeņa kapitāla, kas tagad ir pieejams uh, pēc diezgan labos, uh, ar diezgan labiem nosacījumiem. Kā uzraugi mēs varam strādāt, lai mazinātu Bāzeli 3 iespējamās sekas specifiski attiecībā uz otrā pīlāra prasībām. Piemēram, risks eh, tiks aplūkots pirmā pīlāra ietvaros. Tagad mums jānodrošina, lai nav nekāda pārklājošies problēma jautājumi otrajā pīlārā. Tāpat eh, mēs varētu eh, domāt par riska izsvērto aktīvu ņemšanu vērā. Ja riski šeit, teiksim, koncentrācijas risks vai procentu likmu risks tagad ir nosakts un pīlārs otrais nemainās, uh, tad palielinot kapitāla prasības, nu, tas nebūtu pamatojami. Bet jauno standartu ietekme nedrīkst tikt pilnībā kompensēta, jo tas savukārt grautu šos reformas uh, mērķus. Mēs apzināmies un esam satraukti par zemo Eiropas banku peļnesību. Uh, bet eh, noteikumu pavājināšana, atkāpšanās no starptautiskiem standartiem nav risinājums. Tā vietā bankām jāliek uzsvars uz saviem biznesa modeļiem, jānodrošina efektīvi, izmaksu ziņā labi pasākumi un jāizmanto jauno tehnoloģiju piedāvātās iespējas. Digitalizācija rada būtiskus izaicinājumus eh, bankām un uzraugiem. Fintech firmas, kas vēlas iesaistīties banku biznesā, tām ir jāiegūst banku licence. Uh, Mēs esam publicējuši vadlīnijas un paskaidrojam, kā mēs noskaidrosim šos pieteikumus no fintech firmām, ņemot vērā to biznesa modeļu specifiskās iezīmes. Un visā visumā mēs publicēsim savu risku novērtējumu par mazāk, mazākām institūcijām, kurām ir kaut kādi īpaši aspekti, kur ir tikko apstiprinātas, nu, taisnām tās jauna apstiprinātas fintech bankas. Mēs uh, Uh, uzsākam pirmo fintech industrijas dialogu, kur ir runa par riskiem uh, mākslīgās uh, inteliģences jomā. Tāpat arī mākoņu datošanā ir ļoti sarežģīti precīzi paredzēt, kā digitalizācija mainīs banku darbību un tirgus struktūru. Mums ir jāpaliek uzmanīgiem un jāuzrauga bankas un citus spēlētājus, lai adekvāti mēs varētu tad pielāgot arī savu uzraudzības pieeju un būt eh, tehnoloģiski neitrālu pieeju. Tas ir tas veids, kā, uz ko mēs tad vēršam savu uzmanību. Mēs samazinām riskus un pabeidzam regulējošās reformas, bet mums ir jāatcerās, ka mums ir jāstrādā pie visas Banka Savienības eh, arhitektūras. Krīzes pārvaldības eh, tīkls joprojām ir jāuzlabo, tas ir fragmentēts, daži krīzes pārvaldības instrumenti iztrūkst vai arī nevar tikt efektīvi izmantot. Konkrēti, saulēcīgas intervences ietvers ir jāpārskata, lai vienkāršot šādu pasākumu piemērošanu un paskaidrot to saikni ar citiem uzraudzības eh, pasākumiem Daži problēma jautājumi varētu būt risinām, mācoties no citām valstīm. Uh, Eh, banku noregulējums ir eh, tāds Eiropas process, eh, kur banku šajā procesā piedalās 19 dažādi nacionālie procesi. Šī ietvari dažādi dalībvalstīs atšķiras ļoti lielā mērā. Tur ir dažādas maksātnespējas procedūras, tāpat arī prasību, klasificēšana un citi. Lai būtu pilnīgi godīgi spēles noteikumi Banku Savienībā, mums ir jāvieno likvidācijas procedūra bankā. Mēs esam mācījušies no ASV federālajā Federālās depozīta apdrošināšanas korporācijas, eh, apsvarot jaunas eh, likvidācijas eh, pilnvaras vienotā noregulējuma valdei. Kā jūs zinat, Eiropas depozītu apdrošināšanas schēma ēdis, kas ir trešais pīlārs Banka Savienībā, tas joprojām iztrūkst. Um, tāds pilnīgs ēdis nodrošināt, ka cilvēku uzticība viņu depozītos ir pietiekami augsta visās dalību valstīs papildus tam. Uh, tad nevajadzētu nekādu pamatojumu noteikumiem un politikām, kuras joprojām nepieļauj pilnu banku jomas eh, integrāciju, nodrošinot tādu pilnīgi vienotu banku savienības tirgu. Mēs esam pārliecināti, ka varam paļauties uz Eiropas parlamenta atbalstu šajos ļoti svarīgos mērķos, uzraugot banku savienību. Noslēgumā Protams, jāpieskars Brexitam. Mēs esam visu laiku uzsvēruši, ka eh, bankām ir jābūt operatīvi gatavām pēc iespējas ātrāk, un mēs paredzam, ka bankas veiks eh, tālāku progresu attiecībā uz savu eh, mērķu operējošo modeļu izveidi, kā jau mēs runājām, tātad atbilstoši 2020. gada izvirzītajam mērķim. Paldies! Liels paldies! Uh, Enrija kungs. Tagad mēs sāksim uh, ar jautājumiem. Uh, Pereiras kundze no Tautas partijas pirmā. Paldies, priekšsādātāji! Sveicu jūs, Enrija kungs, parlamentā. Eiropa šobrīd saskars ar ekonomiskiem izaicinājumiem, kas ir ļoti dažādi, sarežģīti. Un it īpaši Eirozonā mēs saskaramies ar tādu ātrumu pamazināšanos, 1,1% izaugsme eh, tika sasniegts 2019. gadā, kas ir 0,7% zem pagājušā gada prognozēm, un tātad tas nav pietiekami. Lai eh, pielāgot savas ekonomikas eh, mūsdienu prasībām, vajadzībām, tīri klimatiskā un digitalizācijas jomā, tad mums nepieciešams vairāk finansējumu. Vairāk finansējumu var nākt tikai no uh, labākas un spēcīgākas izaugsmas. Banku sektoram ir struktūrāla loma šajos centienos, lai nepieļautu šo uh, palielināšanos. Un uh, jāņem vērā, kāds ir mūsu banku sektors pēc ekonomiskās krīzes. Uh, jāsaka, steidzami ir jāpabeidz banku savienība, kā jau jūs atsaucāties uz trešo pīlāru. Katra eiro grupas sanāksme tāpat laikā ir pilnīgi tāda nenoteikta par edis. Uh, Mums ir vairāk paziņojumi nekā lēmumi šai jomā. Tomēr mans jautājums šodien ir par eh, noregulējumu. Ir bankas, kuras joprojām ir problemātiskās situācijās. Eh, tā ir vēl viena tāda karsta tēma. Mēs zinām, ka Eirozonas bankas eh, strādā ar zemām procentu likmēm. Tā ir vide, ko daži uzskata riskanta, pelnisības mērķiem un šajā ietvarā bankas. Uh, kuras ir ieguvuši no noregulējumu, tās cieši vēl vairāk Portugālē, piemēram, noregulējuma fonds tiek izmantots atkal, lai finansētu vienu banku pēc vairāk kā 5 miljārdu atbalstu sniegšanas kopš 14. gada jau. Tātad mans jautājums ir tāds, kādā veidā tad jūs uzskatat, uh, kā šīs noregulējuma schēmas un īpaši bankas, kuras ir izgājuši noregulējuma procesu, vai un kā tās varētu izmantot tirgus apstākļus, lai reinvestētu uh, publiskos līdzekļus, uh, lai varētu tos reinvestēt ekonomikā. Jūs teicāt, ka pastāv dažādi ietvari, 26 dažādi dalību valstu ietvari, bet kā mēs varam panākt to, ka mums ir uh, produktīvāk ka veiksmīgāka darbība banku sektorā pēc tik smagiem laikiem, ko esam piedzīvojuši. Paldies! Paldies! Jā, tik tiešām, ja mēs skatāmies uz Eiropas banku sektoru, tad viena no problēmām, izskatot šo krīzes mantojumu, ir tāda – ka ir bijis par maz pārstruktūrēšanas, un šī pārstruktūrēšana notika zināmā mērā par vēlu. Tā ka ir svarīgi, lai mums būtu sistēma, kas ļauj saulēcīgi iejaukties, eh, virzīt šos restruktūrēšanas procesus un panākt tādu procesu, lai tās eh, spētu atbalstīt ekonomiku. Un, ja mēs salīdzinām kādas korekcijas ir notikušas Eiropas Savienības un ASV banku sektoros, tad jāsaka, ka um, iegūms uh, tur bija tāds, ka, ka bija daudz ātrāk, uh, ātrāks progress, teiksim, tika attīrīt šīs banku bilances, 500 uh, bankas izgāja no tirgus pirmo trīs gadu laikā pēc krīzes. Tātad visa šī papildus kapacitāti, kas atbrīvojās tirgu, padarīt bankas peļnesīmākas un ļāva savukārt atbalstīt ekonomiku. Tās, kas mums Eiropas ietvarā nav tik labi izdevies, tātad mums nav izdevies tādā struktūrā strādāt. Mēs atzīstam, jā, ir progress un ir svarīgi, lai ir bankas, kuras uh, ir restruktūrētas un, eh, manuprāt, uh, Tas viss ir pozitīvi. Mums ir jāstrādā eh, pēc krīzes, jātīra banku bilances, jāvienkāršo struktūras un eh, jābūt spējīgam atbalstīt ekonomiku. Mēs eh, redzam jau pēdējo gadu laikā, ka nu, parādās banku sektora labāks darbības pazīmes, bet tomēr mēs neesam pietiekami ātri risinot šos jautājumus, tā ka man tāds reāls izaicinājums būs arī šajā jomā. Kā teicu iepriekš, es jau atsaucos uz FDC, tātad ASV sistēma ASV ir iestāde, kas ir atbildīga par tām bankām, kuras eh, ir eh, sagrūšas vai ir sagrūšas, sagrūšanas procesā un eh, tad pārcelt saistības un aktīvas no šīm bankām uz citām bankām, cit, parasti no citiem štatiem, kas atkal palīdz uh, integrācijā. Tā tad uh, viņiem ir tāds administratīvs instruments likvidācijai. Un ja tā kaut kas tāds būtu arī dalībvalstīs, uh, tad uh, mēs varētu veiksmīgāk panākt šos mērķus. Šobrīd mums, piemēram, ir situācijas, kad ir bankas, kuras, teiksim, um, drīz būs sagrūšanas stāvoklī. Tās vēl nav iekļauts noregulējuma procesā. Un eh, nacionālās likumdošanas ietvaros viņi neatbilst eh, maksāt nespējas eh, procesam. Tātad ir bankas, kas, teiksim, kaut kāds divus gadus ir tādā pilnīgā neskaidrā situācijā, tātad ir pazīmes, ka šī bankas darbība būs neizdevusies. Tātad ir nepieciešams labāks Eiropas līmeņa risinājums šīm lietām, šiem gadījumiem. Paldies, un uh, Fernandes kungs lūdzu. Jās, prezidentā, bienvenido. Paldies, priekšsēdētājiem. Es vēlējos teikt, ka es pilnībā jums piekrītu. Es piekrītu jūsu viedoklim par Banku Savienību. Un piekrītam arī, ko teicāt par saskaņotības problēmu. Jā, es teicu, ka es piekrītu tam, kā jūs raksturojāt pašreizējo situāciju Banku Savienībā. Un runājot arī par to, ka trūkst saskaņotības. Un kādas ir pašreizējās problēmas uh, banku savienībā, ja mēs vēlamies, lai Edis būtu pilnībā integrēts, konsekvences nodrošināšanai tāpat arī ir jāharmonizē regulējums par banku maksātnespēju. Vēlējos jautāt, Kā jūsuprāt, tāda netieša uzraudzība mm, Banku Savienības ietvaros varētu novest varbūt pie tālākām konsekvences problēmām? Mm, es domāju, kā lai mēs novēršam zināmu struktūru likvidāciju, es domāju konkrētāk par dažiem Vācijas piemēriem. Uh, Nu, tad jā, gribēju jautāt, kā šāda veida uzraudzība varētu novest pie nekonsekvences modelī. Un otrs jautājums par ilgspējīgu finansējumu. Vakar komisija prezentēja darba kārtību turpmākajiem gadiem, un nākamā gada 3. ceturksnī mums būs komisijas priekšlikums par ilgspējīgu finansējumu. Uh, Eh, tur ir arī ideja konkrētu kapitāla prasību ieviešanai zaļiem kredītiem. Vēlējos dzirdēt, kāds ir jūsu viedoklis. Paldies! Atbildot uz pirmo jautājumu. Nu, es pieļauju, ka tās, uz ko jūs atsaucāties, bija Norderbeja gadījums. NordLB ir uh, ļoti eh, nozīmīga eh, institūcija. Jā, es arī saskatu eh, šīs konsekvences problēmas, bet nu, tas jau nav saistīts ar to, ka vienas institūcijas ir lielākas, nozīmīgas nekā citas. Uh, tiek veikta arī nacionālo iestāžu veikta uzraudzība. Ikreiz, kad ir gadījumi, ka kāda banka ir uz krīzes robežas, mēs saņemam informāciju un mēs cieši sadarbojamies ar nacionālajām iestādēm. Problēma ir tajā, ka dažkārt ir atšķirīgs regulējums nacionālajā līmenī, dažādas instrukcijas, kas var tik dažādi īstenotas krīzes brīdī. Iepriekš pieminēja likvidāciju, bet tas pats attiecās arī uz pozitīvo garantiju schēmām, uz restruktūrizāciju un krīzes pārvaldību. Ir bijuši gadījumi, Itālijas gadījumā, Kariģa gadījumā, kad bija gan brīvprātīgā, gan obligātā depozītu garantiju schēma arī Vācijā. Uh, Vācijas piemērā bija, bija dažādu institucionālo aizsardzību schēmu kopums, kas tika izmantots. Un, un tas, kā šīs depozītu garantiju schēmas var tikt īstenots dalību valstīs, var būt ļoti atšķirīgi. Likumdošanā tas netiek atrunāts, harmonizēts, tad ir ļoti plašs iespēju loks. Un mums vajadzētu izmantot iespēju ņemt vērā konkrētos piemērus arī Eiropas Savienības tiesas uh, spriedumu, lai nonāktu pie uh, vienotāka veida, kā varētu īstenot intervences depozītu garantiju schēmās, lai kopumā uzlabotu situāciju. Ja runājam par ilgspējīgu finansējumu, es vienmēr esmu uzskatījis, ka uh, šīm prasībām, piesardzības prasībām vajadzētu atspoguļot arī riskus. Ja kaut kas tiek uzskatīts par um, mazāk riskantu, tad ir arī mazākas kapitāla prasības, un riskā, ja tas ir riskantāks, tad otrādi. Um, domājot par tādiem jēdzieniem kā mm, zaļais finansējums, tad arī varam domāt par to, kā to sasaistīt ar vajadzīgo kapitālu. Un tad varbūt nedaudz atkāpšos, runāšu par kapitāla prasībām, jo tās uh, vienmēr sako izaugsmēji un uh, ekonomikai kopumā, bet faktiski bankas jau finansē pašas sevi, uh, jo ir lielāks šis kapitāls, jo bankas varbūt arī uh, aktīvākas, tās var investēt inovatīvās ekonomikas daļās. Ja mēs vēlamies atbalstīt atbalstu uz zaļo ekonomiku, tur ir zināmi riski. Un runājot par piesardzības prasībām šajā gadījumā, mums lēmumi būs jāpieņem balstoties uz pārliecinošiem pierādījumiem. Paldies! Tagad Lūis Garikānu. Paldies! Paldies priekšsēdētāji! Enrijas kungs! Mūs ļoti pārsteidza uh, konkurences ģenerāla direktorāta lēmums Un es vēlējos pajautāt sīkāk par šo lēmumu. Bankola gadījumā, kur bija ļoti liela apjoma valsts iesaiste, tika injekcēti 4,8 miljardi eiro, un redzam, ka vēl kopā 6,3 miljardi eiro ir samaksājuši faktiski nodokļu maksātāji pēdējos gados. Vai eh, valsts līdzekļu izmantošana banku glābšanai, vai tas eh, atbilst banku sistēmas savienības a, a, a, principiem un eh, Bieži vien ir situācija, kad labāka būtu nacionālā likvidēšana. Ir zināmi gadījumi, kad nu, labāk ļaut uh, Mm, bankām vienkārši ļaut bankrotēt, likvidēties, nekā tiek intensīvi izmantot nodokļu maksātāju līdzekļus. Nu, vai esat pārliecināts, ka šis jautājums ir pienācīgi atrisināts, noregulēts, un vēlējos uzdot īsu jautājumu par bankām, kas ir uz krīzes robežas faktiski, kas visticamāk kļūs maksātnespējīgs, bet tās turpina tomēr vēl darboties. Uh, uh, eh, ECB priekšsādātāji ienāca klajā ar priekšlikumu, ka uh, vajadzētu būt iespējai atsaukt uh, šādu banku bankas licenci, ja tiek uzskatīts, ka šīs bankas vairs nebūs dzīvotspējīgas. Vai jūsuprāt, tas būtu labs risinājums? Paldies, ļoti sarežģīts jautājums. Protams, es nevaru atbildēt uh, komisijas kolēģu vārdā par valsts atbalsta aspektiem, bet mēs cieši sadarbojamies ar mūsu kolēģiem. Mēs aplūkojam konkrētos gadījumus no uh, uzraudzības viedokļa saskaņā ar to, ko tiesību akti nosaka, kādas ir mūsu funkcijas un kāda joma, kurā mēs īpaši cieši sadarbojamies ar konkurences ģenerāldirektorātu kolēģiem, ir uh, bankas kapitāla un eh, biznesa plāna izvērtēšana bankām. Mēs aplūkojam banku biznesa plānu no ilgspējīguma viedokļa, vai eh, banka varēs jā, ilgtermiņā izpildīt kapitāla prasības, un kolēģi no konkurences ģenerāldirektorāta aplūko valsts atbalsta aspektu, bet kopumā mūsu plāns ir bijis ļoti koordināts un konsekvents. Uh, Es eh, saprotu arī eh, to, ka šis eh, noregulējuma ietvars varbūt var rasties iespējas, ka tas nesniedz vēlamos rezultātus, bet te gribēju pieminēt pāris aspektus. Jūs jau pareizi norādījāt, ka, ka varbūt kreditoriem labāks ir nacionālais regulējums nekā vienotā noregulējuma ietvers. Uh, Un, nu, uh, bet es domāju, ka uh, atspoguļojot um, nu, nos, no, noregulējuma noteikumus, nevar būt arī pieļaujama situācija, ka kaut kādi kreditori saņem labvēlīgāku vai mazāk labvēlīgu situāciju pieeju. Es domāju, ka vajadzētu arī harmonizēt maksātnespējas procedūras Eiropas līmenī, bet tas būtu ārkārtīgi uh, sarežģīts uh, uh, instruments. Varbūt mums vajadzētu domāt par tādu uh, Eiropas uh, Savienības līmeņa maksātnespējas procesu. Nordbēg nu, gadījums, tas ir šis jautājums par valsts privāto īpašumu uh, Parasti kaut kādās problēmas situācijās bankai tiek lūgts sagatavot plānu, lai tā varētu atgriezties pie noteikumu izpildes, un parasti banka vēršas pie akcionāriem, vai akcionāri ir gatavi piešķirt papildu kapitālu, lai banka atkal varētu izpildīt visus nosacījumus. Tā tas arī notika šajā gadījumā, un Un nu, tad mūsu kolēģi no konkurences ģenerāla teritorāta noteica šādu plānu, lai tiktu garantēta atbilstība tirgumu. Kopumā jūsu pieminētais, ka vissvarīgākais tas, ka daudzas bankas vēl joprojām uh, izpilda nosacījumus, bet viņām ir tāds biznesa modelis, kas īsti nav dzīvot spējīgs. Mums kā uzraugam šādos gadījumos ir īpaši grūti rīkoties, jo, protams, mēs a, a, a, lūdzam bankām rīkoties, mēs uh, norādām, ka viņu biznesa modelis nav atbil, atbilstošs, mēs varam izmantot pagaidu pasākumus, bet uh, mēs nevaram. Uh, Protams, nekādā veidā aizstāt bankas vadību, ja banka formāli vēl projām izpilda prasības. Un nu, tad pēc bankas maksāt nespējas, teiks, stāstāt, īstenot vēl um, striktāki pasākumi. Tagad mums ir anglo Austrijan bank, bankas gadījums, ka mēs sadarbojamies ar Austrijas banku uzraugu, esam procesā, lai atsauktu bankas licenci, bet Eiropas Savienības tiesā tiek izskatīta lieta, lai šī licence tiktu saglabāta. Mūsuprāt, nebija nekādu eh, citu risinājumu, kā vien bankas licenci atsaukt no juridiskā viedokļa, tas var būt ļoti sarežģīti. Paldies, un tagad vārds Gigolda kungam. Pagājušajā nedēļā es uh, pavadīju zināmu laiku Valetā, Maltā un redzēju arī Reuters ziņojumu par to, cik sliktā situācijā ir viena no Maltas lielajām bankām, Valetas banka, iepazinos arī ar Eiropas centrālās bankas ziņojumu. Protams, jūs nevarat komentēt konkrētus uh, gadījumus, piemērus, bet ziņojums kopumā bija ļoti kritizējošs. Es priecājos, ka jūs sakojat līdzi situācijai, bet esmu šokēts, ka kaut kas varēja nonākt tik tālu tādā bankā, ko jūs uzraugāt. Un tādēļ man ir viens jautājums. Jums ir pienākums izvērtēt atbilstību uh, personām, kas ir banku vadošajās pozīcijās. Ever, uh, no the... Vai SSM kādreiz ir teikuši nē, noraidījuši kāda atbilstība amatām kopš SSM izveidošanas? Thank you. Um... Well, uh, I, I don't have a statistic with me. Paldies, man nav statistikas bet atklāti sakot, es nedomāju, ka šāda statistika būtu īsti aktuāla. Bieži vien gadās tā, ka mēs apšaubam uh, ierosināto valdes locekļu atbilstību amatam, un tad banka uh, vairāk uh, neuzstāju šīs personas nomināciju. Tā tas visbiežāk notiek. Man konkrētu skaitļu datu nav, bet vairumā gadījums tas norit šādi. Vēlējos jums pastāstīt par jaunu instrumentu, ar ko sākam tagad strādāt un eksperimentēt. Šis fit and proper atbilstības jēdziens. Tas nav tikai tāds viens kritērijs, kas tiek izvērtēts, ka kāds tiek iecelts valdē. Šim principam tas jāpiemēro pastāvīgi. Tas nozīmē, ka mēs varam pārliecināties par kāda atbilstību amatam, ņemot vērā nesenāko rīcību. Uh, ja tiek konstatēts, ka ir kaut kādi slikti rezultāti naudas atmaksāšanas jomā vai tiek ir, vai iezīmējas citas problēmas pēc kontrolēm, tad mēs izmantojam aizvien biežāk valdes izvērtējumus, lai saprastu, kurš valdes loceklis ir atbildīgs par konkrēto funkciju, un mēs pārbaudam, vai valdes loceklis vēl joprojām izpilda atbilstības kritēriju. Um. E, papildu jautājumu drīkst? Jā, paldies. Vispirms, es ļoti labi apzinos, ka izaicinājumi un problēmas ir, bet saskaņā ar man zināmo jūs nekad nesat iebilduši. Tātad, ka SSM kādam kandidātam pasaka nē. Tātad e, jūs saprotat, ka ir problēma, bet nē, jūs nesakiet. Varbūt, ka būtu jēgpilni Eh, statistiku publiskot tiem kandidātiem, kurus jūs esat apšaubījuši, un eh, tādi kandidāti, kuri ir atsaukuši savu kandidatūru vai arī kuri ir noņemti no kandidāta saraksta pēc jūsu iebildumiem. Bet 2016. Eh, gada janvārī Sabina Lautriča uzsvēra, ka neeksistē harmonizācijas pasākumi uh, Mm, starp dažādu SSM novērtējumu. Jā, jums ir taisnība, ka izaicinājumi ir, jūs pie tiem strādājiet, bet tas, ka jūs nevienam patiesībā nesat pateikuši striktu nē, tam ir sekas. Tam ir sekas tajā, ka nav šīs kā harmonizācijas starp SSM. Mans jautājums, vai jūs vēlētos pilnīgu harmonizēšanu, lai labāk varētu strādāt? Uh, Jā, paldies, jā, es atvainojos, es tam nepieskāros savā atbildē, un tagad papildu jautājums, un tad es atbildēšu. Jā, protams. Tā tad ir 19 dažādas direktīvas eh, transformējumu un in, eh, tā tad transponējumu un vai kāda persona ir atbilstīga vai nē. Protams, ka atbildot bankām dažādās dalību valstīs, tās strādā dažādā juridiskajā režīmā. Un direktīvas īstenošana dzīvē atšķiras starp dalību valstīm. Jūs pieminējāt Itāliju, un Itālijā faktiski šī direktīva netiek pilnībā in, inten, īstenota Un tādējādi arī mums vienus un tos pašus rīkus dažādās dalību valstīs izmantot nākas atsevišķi. Jā, varbūt, ka būtu nepieciešams pieņemt regulu, veicināt homogēnumu, un Banku Savienībā mēs pēc tā celsimies, centīsimies par statistiku. Ļoti daudzos gadījumos, patiesībā vairumā gadījumu, mēs apstiprinām kandidāta iecelšanu amatā ar noteikumu, ar piezīmi, piemēram, uzsvarot, ka trūksta kompetences vai, piemēram, e, trūksta e, pietiekama laika, lai iepazītos ar saviem uzdevumiem, tā tad e, iemesli var būt daudz un dažādi, un tos mēs arī uzsveram. Iespējams, ka tad mēs šat tad iesakām kādu apmācības programmu konkrētajam cilvēkam. Lūdzu, atsūtiet man statistiku, saka Gīgold kungs. Now, uh, mis... Jā, paldies, Jūģina kungs. Nākamais. <clears throat> paldies par man doto vārdu, prieksēdētājs kundze. Lielās bankas uh, redz, ka viņu peļņa samazinās, un pēc man zināmā ECB vēl nav veikusi detalizētu analīzi, kāda ir uh, šais e, monetārās politikas negatīvajai ēnas pusē. Un e, viens e, no mīnusiem banku sektora peļņas samazināšanās tam būs sekas, un varbūt, ka vajadzētu izanalizēt arī blakus efektus šīs nekonvencionālās monetārās politikas īstenošanai. Ekon komiteja jau martā uzraud savā uzklausīšanā vēlējās eh, uzraudzīt daudz ciešāk tās bankas, kurām ir eh, valstu parādzīmes, un arī tādu valstu parādzīmes, kuras tiek eh, vērtētas kā, kā neatmaksājamas. Vai jūs to dariet? Thank you, thank you. Paldies, paldies par jūsu jautājumu, par to, ka banku peļņa krītas. Šobrīd, jā, arī reitinga aģentūras un arī vispār patreizējā dzīve mm, šo banku peļņas māraģu mēģina pabīdīt uz augšu, bet eh, zemās procentu likmes eh, nāk par labu banku aizdevumu apjomu paaugstināšanai, un, protams, eh, tās atbalsta, eh, tās arī nāk par labu eh, aizņēmējiem atmaksāt parādu, bet no monetārās politikas viedokļa raugoties bankām tad būtu grūti panākt, panākt progresu, ja nebūtu šādas e, peļņas būstēšanas. Eiropas centrālā banka un arī kolēģi monetārās politikas jomā strādājošie mm, šobrīd mēģina to visu analizēt, ir nopublicēti arī vairāki dokumenti, raksti, un e, svarīgi ir arī apzināties šos blakus efektus, kas ir iekļauti arī centrālās bankas rezervju pārskatīšanā un arī procentu likmi pārskatīšanā. Par šiem, par š, valstu parādu neatmaksājamību mēs eh, otrā pilāra ietvaros eh, to izvērtējam, un tas ir iekļauts arī stresa testā. Un eh, Eiropas Investīcija banka to izstrādā katru gadu, un nākamais parādīsies nākamajā gadā. Līdz ar to, ja ir kāds eh, specifisks šoks, specifisks trieksnie, trieciens, tas arī izgaismo, kāda ir bankas kapitāla pozīcija. Otrā pilāra ietvaros eh, mēs varam raudzīties arī uz to, kā bankas uzrauga šo konkrēto risku. Un eh, mēs raugāmies arī uz koncentrēšanās risku šajā suverēnajā ekspozīcijā. Un, eh, ja ir kāda problēma, tad eh, varam pieprasīt bankām konkrēti rīkoties. Es jau iepriekšējās uzklausīšanās esmu teicis un atkārtošu vēlreiz Eiropas Investīcija banka pārāk maz uzmanības pagātnē ir eh, pievērsusi aktīvu, eh, aktīvu ekspozīcijai, tā tad eh, bilancēs, ja, piemēram, ir suverēno risku palielinājums, tas um, neļauj adekvāti novērtēt eh, šo parādu portfeļu apjomu. Ja bankas izpilda likviditātes prasības, tad, eh, ja ir likviditātes šoks, tad tas eh, arī atspoguļojas tirgū. Un mēs vienmēr pieprasām, lai būtu šī tirgus vērtība atspoguļota. Gozmau kungs nākamais lūdzu. Obrigado, senhora presidente. Paldies, eh, prieksēdētājs kundze. Es sēžu šeit, šeit. Enrija kungs. Es vēlētos tomēr atgriezties eh, pie idejas, kas šeit jau izskanēja, proti samazināt eh, kapitāla prasības tā saucamajiem zaļajiem aktīviem. Uh, Jūs jau esat atbildējis uz šo ideju nevienu reizi vien, bet eh, arī Dombrovska kungs ir pieminējis, eh, proti Dombrovska kungs teica, ka šo ideju varētu izvērtēt. Un tomēr, manuprāt, eh, argumenti, kuri parādās par labu šai idejai, tos ir vērts izskatīt. Tie ir labi. Tā tad vēlreiz. Tas, ka banku aktivitātes piesātinās ar riskiem, tas nenāk par labu investīcijām zaļajās infrastruktūrās un zaļināšanā. Bet argumenti ir pareizi, bet vai tie reālajā dzīvē darbojās? Proti, ja tiek pieprasīts eh, papildus, ja tiek paaugstinātas kapitāla prasības eh, piesārņojošām aktivitātēm un nozerēm, tad kā tas iet kopā ar šo Dombrovska ideju? Tā tad, kāpēc mēs kapitāla paaugstināšanas prasības nevarētu izmantot citu mērķu sasniegšanai? Tas e, būtu viens, bet otrs jautājums, ko vēlētos jums pajautāt. Manuprāt, e, ir pilnīgi jēgpilni, ka mums ir nepieciešama šī pozitīvā apdrošināšanas schēma, kas šobrīd ir nepieciešama, lai pabeigtu Banku Savienības izveidi. <clears throat> Proti mums ir nepieciešams eh, sadalīt atbildību. Vai jūs uzskatiet, ka mērķis, kur šobrīd ir izvirzījusi jūsu uzraudzības valde, proti, ka visām valstīm ir jātiek vienādi aizsargātām tieši par šo depozītu aizsardzību runājot? Tātad ja bankas garantijas schēma balstās uz aizdevumiem, bet eh, šī garantiju e, schēma balstās nevis uz aizdevumiem, bet uz aizņēmumiem. Vai tas ir viens un tas pats? For, for, for Paldies e, par šo jautājumu, par jūsu pirmo jautājumu. Vispirms e, vēlētos pateikt, ka komisija ir uzdevusi Eiropas Investīcija bankai izvērtēt šo te atbalstošo faktoru, un banka EIB pie tā strādā. Un, uh, Protams, mēs šajā darbā dodam savu artavu ar idejām mūsu mandāta ietvaros. Manuprāt, šai idejai vajadzētu balstīties uz to, ka tiek novērtēts, vai ir risks, tātad vai ir pierādījumi, ka konkrētās aktivitātēs riski ir mazāki, un ja tā ir, tad labi. Tas pats attiecās, piemēram, uz MVU atbalsta faktoru tika veikts pamatīgs eh, izvērtējums, eh, ka, piemēram, MVU darbības dažādošana un banku portfelis MVU aizdevumiem, ja tas ir dažādots, patiesībā risku samazina. Un eh, tas nāk par labu arī maziem un vidējiem uzņēmumiem. Un tas, atgrie, tas parādās, tas atgriežas arī bāzēls ietvarā. Jūsu pieminētais arguments ir pareizs. Ja notiks pārēja no brūnā uz zaļo banku sektorā, tad, protams, um, tiks izvērtēti arī jauni parādījušies riski. Svarīgi ir par to debatēt, jo diskusijas par ilgtspējīgumu tās piespiež kā uzraudzītājs, tā arī bankas um, ilgākā termiņā izvērtēt riskus. Piemēram, raugoties uz iekšējiem modeļiem, tad risks ir apmēram viena gada ietvaros, un pat mazāk, varbūt dažām bankām maks trīs gadi. Līdz ar to, ja bankas šo risku nogriezni pagarinātu uz garāku periodu, tad tas nāktu visiem pa labu. Varbūt, ka viens gads ir briesmīgi riskīgs, bet nākamais ir labāks, un tāpēc šajā pārejas periodā no brūnā pēdiņās uz zaļo mums tas ir jāņem vērā. Ir ļoti interesantas uzraudzītāju mandāta gaidas, tātad iespējams, ka arī mums būs jāizvērtē šie riski. Vai tas atspoguļosies eh, konkrētos un tādos striktos atbalsta pasākumos, kas eh, mēģinās būstēt zaļo un sodīt brūno, nezinu. Par īdis, jā, es piekrītu, ja mēs eh, raugamies uz īdis galīgo nolūku, tad, protams, Vislabākais ir, ja viss tiek salikts kopā tādā kopīgā katlā, un tad tiešām ir reāli risku diversifikācija, dažādošana arī šai kopīgajai garantiju schēmai. Tātad tādajādi noguldītāji tiešām būs aizsargāti. Diskusijās bieži vien mēs aizmirstam, ka e, IDIS ir uh, fonds, kurā bankas veids savas iemaksas balstoties uz risku. Un e, iespējams, ka depozītu garantiju schēma nevarēs viena to visu panest. Bet bankām pašām tad ir jāvienojas par to, kāda būs šo iemaksu apjoma loma. Bet jā, tas viss sākās ar likviditātes atbalstu un noguldītāju garantijām, un tas jau ir pirmais solis, ļoti labs solis. Varbūt tāda vai cita veida apdrošināšana. Paldies! Thank you. Now, Mr. Martušē. Paldies, Martušēlo kungs nākošais. Paldies! Pavisam ātri trīs jautājumi. Vakar Itālijas parlaments apstiprināja rezolūciju, kurā ir runāts par eh, Eiropas eh, stabilitātes eh, pakta izmantošanu, kur ir arī normas par banku situāciju, par šiem valstu parādiem runa un tur runāts arī par depozītu vispārējo apdrošināšanu. Kāda jēga ir šai rezolūcijai? Vai tas eh, vienkārši ir eh, tikai, lai, nu, tas varētu radīt tikai tādas nepamatotas bailes vai bažas? Vai jūs domājat, ka tas varētu nozīmēt, ka tirgos varētu būt eh, kādas kļūdas, ka Itālija ir pārāk parādos slīkstoša valsts? Jūs teicāt, ka, lai konsolidētu sektoru, uh, uzraugiem nevajadzētu prasīt papildus eh, kapitāla apvienošanās eh, gadījumā. Eh, mainās uzraudzības tendences no ECB puses attiecībā uz Eiropas bankām. Tātad vai mainās šādas prasības attiecībā uz kapitāla likviditāti? Un trešais jautājums. Palīja populārā banka ir prasījusi, lai tiek aktivizēts uh, starpbanku fonds eh, attiecībā uz depozītiem un ir nepieciešams eh, glābšanas eh, plāns un nepieciešama centrāla valsts iejaukšanās. Tas maksātu apmēram miljārdu eiro. Vai jūs domājat, ka šajā gadījumā varētu izmantot valsts atbalstu? Labi, sākšu ar vieglāko jautājumu. Kurš ir pēdējais? Tā nav mūsu kompetence definēt uh, valsts atbalstu, tā ka tas būtu ļoti neatbilstoši, ja es uh, te paustu uh, kādu viedokli par uh, šādu jautājumu no valsts atbalstniekšanas perspektīvas. Protams, uh, Banko Populāra de Bari ir viena no nelielākām institūcijām, ja mēs runājam par banku uzraudzības iestādi Itālijā, tātad viņu klasifikācija, bet mēs uh, cieši sadarbojamies ar Itālijas eh, iestādēm, lai sekotu tam, kas notiek. Par eh, Eiropas stabilitātes mehānismu, par eh, ESM. Man ļoti saprauc tas, ka visa šīs debatas par Banku Savienības pabeigšanu tiek veidotas. Tad, kad ir debatas, kuras tiek ieskicētas ar sarkanajām līnijām, kuras ievēl dažādās dalībvalsts, nu tad nekad nepanāksim uh, galīgu vienošanos. Domāju, ka mums vajadzētu visiem saprast, ka procesa beigās mums ir nepieciešama noguldījuma garantiju schēma. Iespējams, nu labi, es zinu, ka tas varbūt ir sensitīvāks jautājums, bet arī par valsts parādu riskiem. Nu, varbūt tur nepieciešams tāds stabil, stabilāks ietvars, varbūt bankām nevajadzētu nevajadzētu vajadzētu di di diversificēt savus portfeļus, teiksim, ne Itāļu bankām tikai uh, uzturēt uh, šīs Itālijas uh, valsts uh, parādzīmes un vāciešiem Vācijas uh, valsts parādzīmes, bet, nu, katrā ziņā mēs strādājam pie tā, izstrādājam tabulas, lai varētu virzīt šo procesu uz priekšu. No banku viedokļa, kas ir mans atbildības lauks, uh, ESM uh, pakotnē, manuprāt, ir ļoti svarīgs šis atbalsta mehānisms vienotām noregulējuma procesam. Tās nodrošina SM šo atbalsta mehānismu un tas dod lielāku ticamību tām, ka Eiropas Savienība spēs pārvaldīt šo izstāšanos no tirgus arī lielām un tādām komplicētām bankām. Un tas, manuprāt, būtu ļoti svarīgs mērķis banku savienībā un veicot reformas. Par banku apvienošanos gribu palabot nedaudz jūsu citātu par uh, manu pozīciju. Es nekad neesmu teicis, ka mēs neprasīsim kapitālu, ja bankas apvienojas. Ko es teicu? bija sakojošais, ka ir tāda uztvere tirgū, ka tad, kad divas bankas apvienojas, tad automātiski ECB prasīs palielināt kapitāla prasības, kas eh, ir pretēji divu iepriekšējo banku kapitāla prasībām. Tātad, kas ir lielāks par to? Es teicu, ka mēs individuāli izskatīsim banku kapitāla plāna projektu un nodrošināsimies, ka vidustermiņā, tātad ne tikai momentā uz vietas, bet tātad tad vidējā laika termiņā būtu nodrošināts process, kas tad respektē šīs minimālās prasības. Tas ļautu uh, pārvaldīt šo kritumu kapitāla pozīcijā, tad, kad notiek um, apvienošanās uh, vai restruktūrācija notiek, un uh, tad uh, tiek uh, gūts guvums, uh, tad, kad šī apvienotā banka virzās uz augšu. Es domāju, ka jādomā par šo papildus kapacitāti Eiropas banku sektorā. Un, zinām, koncentrācija varētu būt uh, laba lieta. Nu, nav jāveido tādi mm, gigantiski, tāds gigantisks bankas. Uh, Ļoti noderīgs ir arī banku, mazizmēru banku sektors. Paldies! Pedrā Mārkes nākošais. Paldies, eh, Enriekungs, par eh, līdz šim sniegto informāciju. Mans jautājums būs divās daļās. Pirmām kārtām par jūsu prioritātēm 2020. gadam jūs skaidri norādījāt, ka prioritātes būs atkal tātad bilances sakārtošana. Bankas, protams, to ņem vērā, paredzot savu darbu nākošajam gadam. Ņemot vērā, ka bankas ir nonākušas situācijā, ka tās uh, tām ir 7% parakstīta uh, paša kapitāla. Tātad šobrīd ir daudz mazāk uh, riskam pakļauta vide, mazāk riskam pakļauts bilanses. Vai nevajadzētu vairāk skatīties tagad uz bilanses struktūru un netik daudz uh, likt uzsvaru uz šo bilanses sakārtošanu? Vai nav satraucoši tas, ka, piemēram, patēriņa kredīts privātiem patērētajiem maisaimniecībām ir izaudzis vairāk nekā kredīti eh, MVU, še, tāda ir pēdējo gadu cipari. Vai nevajadzētu sākt eh, no šīs uzraudzības puses un vajadzētu varbūt domāt vairāk par bilances struktūru? Un gal galā mums jādara varbūt tas, eh, kas jādara, jānodrošina pareizie stimuli, jāatbalsta vairāk ekonomiskā darbība un produktīvas investīcijas. Tātad tik tā mans pirmais jautājums. Otrais pār Banku Savienību un Banku Savienības pabeigšanu. Kā jau teicu, ir satraucoši, ka atkal esam šo sarkano novilkto robežu eh, telpā, vidē, un tas neveicinās, lai mēs kaut ko vispār panāktu. Domāju, ka lielākā daļa cilvēku piekritīs, ka mēs eh, daudz esam strādājuši pie riska samazināšanas un mums ir nepieciešams šis eh, dalītā riska pīlārs. Tas ir jāpabeidz, bet banku sektora integrēšana Eiropas līmenī, nu tur ir tik daudz ko darīt. Te nav runa tikai par Edis. Edis ir, protams, kritika, kritiski svarīgs, bet drošu, drošu portfeļu jautājums, jā, arī tas ir kritiski svarīgs, bet ir vairāk, ko mēs varam darīt par, teiksim, likvidācijas režīmos un tā tālāk. Varbūt Jūs varētu sniegt savus pārdomu punktus par citiem soļiem, ko varētu veikt, lai integrētu banku, Eiropas banku sektoru ātrāk, ne tikai likt uzsvaru uz uh, šo ļoti kritisko edis jautājumu. Paldies! Paldies par jūsu pirmo jautājumu. Vēlreiz gribu norādīt. Mēs esam uh, piesardzīgas uzraudzības uh, veicēji. Mūsu uzraudzība balstās uz riskiem. Tas nenozīmē, ka mēs uh, pievēršam uzmanību tikai bilants sakārtošanai un mantotajiem aktīviem. Jā, kamēr šādi mant, mant, mantotie aktīvi ir, tad, protams, ir jāpievērš tiem uzmanību un ir jāveic šī bilants sakārtošana. Jo, jā, ir atkal krīze tuvojas un uh, teiksim, 40 vai 30 procentu MPR eh, koeficients pastāv, tad, nu, bankām būtu ļoti smaga pozīcija, ja atkal kāda krīze tuvotos. Bet mēs aplūkojam riskus arī citās jomās. Jā, bankas eh, it īpaši ar zemu procentu likmi, viņas eh, tagad maina savus portfeļus un cenšas tagad kļūt peļņu no citām jomām. Jūs pareizi teicāt, patērētāja kredīti pieaug, un tā ir joma, kas ir peļnesīgāka arī, tāpēc, ka, nu, dažkārt arī tas saistās lielākiem riskiem. Mēs esam redzējuši, ka palielinās, piemēram, eh, šīs virastipa aizdošana kredīti, tā ka mēs aplūkojam ne tikai šos mantotos portfeļus, bet aplūkojam arī jaunos eh, riskus un eh, cenšamies nodrošināt, lai bankas to visu atbalsto, atbilstīgi pārvalda. Bet izskanēja vairākos izteikumos. Nu, mēs kā uzraugs, mēs nevaram rūpēties par rūpniecības politiku. Nu, tas nav mūsu pienākums, eh, teiksim, likt, lai bankas eh, finansē vienu vai otru sektoru. Galvenais ir, lai, viņi, lai bankas tātad uzval, uzrauga, pārvalda savus riskus atbildīgi. Ļoti daudz, kas ir atkarīgs no ēdes uh, depozītu garantijas schēma tiek izmantot kā arguments, lai segmentētu kapitālu un likviditāti atsevišķās individuālās valstīs, jo, ja kaut kas notiek, nu tad eh, tā būs šī depozītu garantijas schēma tajā valstī, kurai tad ir eh, tas viss jāglāb. Bet, eh, jā, ar to mums būs jādzīvo kādu brīdi, jo es nedomāju, ka Edis būs uzreiz jau rīt gatavs, kā jūs pareizi teicāt, mums jāstrādā pie integrācijas, jebkurā gadījumā, un jāizmanto, nu, citas sfiras. Ir uh, vairāki dažādi jautājumi, kas arī ir uh, likumdošanas debašu procesā. Šobrīd mums jau bija par likviditātes uh, dažādām aptrunām, izņēmumiem, vai mēs varam ļaut aplūkot aktīvas un saistības tādā integrētākā ietvarā. Nu, diskusijas par to notiek bet eh, mēs šobrīd runājam arī par garantijām grupas ietvaros, tātad dot tādu pār, pārliecību, ka, ja, teiksim, notiek kaut kāds eh, šoks, teiksim, meitas uzņēmuma valstī, tad māc uzņēmuma valsts eh, to tad labāk pārvalda grupas līmenī. Tā tad ir jārod veidi arī no likumdošanas viedokļa, kā atbalstīt šāda veida risinājums. Tas būtu ļoti noderīgi. Paldies! Danuta Hūbner nākošā. Paldies, priekšsēdētāji. Gribētu uzdot jautājumus par trīs jautājumiem. Jūs jau atbildējāt uz jautājumiem, bet es gribētu tomēr pakavēties pie cita aspekta. Pirmkārtām pilnībā piekrītu, ka ja mums uh, būtu maksāt nespējas pilnīga harmonizācija, tad, uh, nu, tas nebūtu labi. Varbūt mums ir jārīkojas drīzāk nu, tādās kā etapos un jāidentificē jomas, kur mums uh, vajadzētu virzīties ātrāk. Mans jautājums ir tāds, vai jūs varētu identificēt pāris uh, vēl papildus jomas, kur, teiksim, mēs esam harmonizācijas sākumā un kas mums varētu palīdzēt? Nu, protams, tas nenotiks šodien, tas prasīs laiku, bet uh, skatoties nākotnē. Uh, un, nu, teiksim, varbūt grupu izteiksmē vai pārobežu vai, teiksim, mājas un uzņēmēja valsts kontekstā, nu, kādā virzienā vajadzētu iet. Un otrs jautājums. Jūs jau komentējāt uh, ASV pieredzi, kā viņi uh, darbojās, uh, risinot banku sektoru problēmas pēc krīzes, par šo banku sakārtošanu, satīrīšanu. Jūs teicāt par šo centrālo instrumentu. Uh, ka tāds būtu noderīgs šeit. Varbūt, ka jums ir kādas nu, dziļākas domas par to, jo nu, es domāju, ka tam būtu jābūt Banku Savienībā. Tā tad, nu, ja jums būtu kādi komentāri, tad es tos ļoti novērtētu. Un vēl jūs runājāt par mazāk būtiskām iestādēm. Un jūsu loma šajā ļoti sarežģītajā uzraudzības procesā ir, jautājums ir, Vai jūs to aplūkojat tādā sistēmiskā veidā, vai jūs domājat uz priekšu un, teiksim, par to, kā mēs varētu mainīt uzraudzības ietvaru, tā skaitā arī tās manis minētās lietas, nu, tā tad vai esat eh, domājuši šajā virzienā? Paldies par maksātnespēju. Tātad atbildēšu uz jūsu pirmiem diviem jautājumiem kopā. Uh, Pirmkārt, ja mēs skatāmies uz uh, pašreizējo banku likvidēšanas sistēmu, tad ir valstis, kuras uh, veic maksāt nespējas procedūru bankām tieši tādā pašā veidā, kā jeb liels, jeb kāds korporatīvs uzņēmums. Tā tad nav nekāda administratīva instrumenta, noguldīta aizsardzība. Uh, VLV gadījumā, piemēram, kas arī bija banka, kas, nu, mums bija skaidrs, ka šī bankai tai būs problēmas, jo viņiem bija likviditātes problēmas, bet ASV pauda arī bažas par naudas atmazgāšanu, un mēs paziņojam, ka šīs bankas darbības tātad neturpināsies, bankai vajadzēja veikt uh, Uh, brīvprātīgi maksās nespēja, jo nebija iespēja pat tur uzsākt atbilstoši instrumentu. Un tad ir citas lietas, kad ir administratīvi instrumenti banku likvidācijai. Tā tad uh, atsevišķa likumdošana, lai pārvaldītu banku maksāt nespēju. Un ir gadījumi, kad šī vietēja administratīvā likvidācija var tikt uh, apvienot ar valsts atbalstu, kā mēs redzējām Venecijas uh, bankas uh, gadījumā. Uh, Tātad šis spektrs ir pārāk plašs, nepieciešams to harmonizēt, un, manuprāt, ir nepieciešams administratīvais režīms banku likvidācijai, tātad, eh, lai tas būtu harmonizēts vienādā veidā dalībvalstīs. Un eh, FDAC varētu būt tāds labs eh, iedvesmas avots, jo tas ļauj iestādēji, centrāli iestādēji, tātad, nu, pārņemt atbildību par šo uh, darbību pārtraukšo banku, tātad, lai noguldītāji nezaudētu ne centu, tātad eh, viņi principā nodrošina, lai nenotiks plūsmu uz ārpusi, tātad arī ASV eh, valsts kasa tur piedalās. Tātad notiek restruktūrācija, aktīvu saistību pārdošana notiek, eh, tātad notiek šī izēja no tirgus, konsolidācija un tiek satīrīta bankas bilants. Nu, tāda veida instruments, man liekas, būtu nepieciešams. Uh, Ja vienotā noregulējuma valde to izmantot šādu instrumentu, nu tad nebūtu. Tad tādā gadījumā tā, tas būtu tāds Eiropas uh, līmeņa process uh, par LSI. Mēs jau strādājam krietnu laiku pie LSI. Kā jūs zinat, Šeit uzraudzība nacionālo iestāžu ziņā, kā jau arī Eiropas tiesa nesen norādīja, mēs tomēr saglabājam vispārējo atbildību par šīm bankām, tā ka mēs arvien vairāk līdzdarbojamies, mēs sadalām LSI. Tātad uh, augstas, vidējas un zemes prioritātes LSI kategorijās un uh, nodrošinam tādu aktīvāku darbību lielu būtisku LSI gadījumos, bet, uh, nu, uh, Krīzes gadījumos, protams, sastrādājamies ar saviem kolēģiem uz vietas. Mēs tam visam pieejam no tāda holistiskas, sistēmiska viedokļa pieejas. Mums ir nepieciešams arī institucionālās aizsardzības schēmas, teiksim, uzpērkot korporatīvās bankas, krājbankas, teiksim, nu, uh, jāņem vērā arī tas, ko esam iemācījušies uh, nesen pēdējās krīzes rezultātā. Tāpat arī par uzraudzības instrumentiem mēs izdodam vadlīnijas, dažkārt arī kādas um, instrukcijas, ja nepieciešams, uh, kompetentajām nacionālajām iestādēm un lai tās var pārvaldīt zināmas jomas, teiksim, sliktie kredīti, to pārvaldību mēs izstrādājam uh, politiku. Uh, Eh, plašākā līmenī un cenšamies nodrošināt, lai tās arī tiktu attiecināts uz LSI līmeni. Un visbeidzot ir eh, šīs uzraudzības atgriešana pie mums. Eh, tas notika Latvijas gadījumā, kur bija banka, kad mēs uzņēmāmies šīs bankas procesa nosekšanu veicām pārbaudu un paziņojām, ka bankas darbības drīzāk tika pārtraukt un tad tālāk tika pārēc pie licences atsaukšanas. Paldies! Paldies, Nīna Gila! Paldies! Pirms dažām nedēļām jūs runājāt banku konferencē par Bāzeli 3, par uh, samērīgumu, par ilgtspējīgu finansējumu, bet uh, tad jūs nevēlējāties piekrist idejai, ka bankām ir jāsaņem vairāk stimulu, lai tās novirzītu kapitālu vides projektiem. Ja, tad, jo īpaši ne, tad, tad runājot par to, ka samazinātu kapitāla prasības zaļajiem aktīviem. Jūs teicāt, ka jūsu mandāts ir padalīt, padarīt bankas drošākas, un tādēļ ir rūp, rūpīgi jāizvērtē riski. Jūs iepriekš esat norādījis, ka pastāv sistēmiski riski, ko klimata pārmaiņas var radīt finanšu sistēmai. Tomēr fizisko risku sekas, manuprāt, netiek plaši atzītas. Vakar Fonderlajenas kundze runāja parlamentā par jauno zaļo kursu, par to, kā tas ietekmēs visas sabiedrības dzīves jomas. Uh, Un man uh, rodas iespējas, ka ECB un citas centrālās bankas Eiropā vēl joprojām nav pilnībā apzinājušās un uzņēmušas at savu atbildību klimata pārmaiņu risināšanā. Jūsu fokus galvenokārt vēl joprojām ir uz stabilitāti, jūs strādājat, lai novērstu iespējamo finanšu krīzi, kādu piedzīvojām pirms dažiem gadiem. Nu, mans jautājums būtu šāds. Kādi mehānismi Eiropas centrālajai bankai un citām centrālajām bankām ir vajadzīgi, lai uzliktu uh, finanšu sistēmu, banku sistēmu uz ilgtspējīgāka ceļa? Uh, vai jūs piekrītat, ka klimata pārmaiņu radītie riski finanšu sistēmai ir arī viena no prioritātēm jūsu mandātā? Paldies! Tā man ir iespēja precizēt savu teik, sevis teikto. Es negribētu, lai jūs pamestu šo zāli ar iespaidu, ka ECB neatbalsta vienu no Eiropas Savienības galvenajām prioritātēm Eiropas centrālajai bankai ir savs mandāts a, saskaņā ar līgumu, un mēs arī piekrītam, ka mums ir jāatbalsta Eiropas Savienības mērķi. Vides un ilgtspējīguma jautājumi ir a, prioritāri jautājumi Eiropas Savienības darba kārtībā un arī mūsējā. Es gribēju tikai jautāt, nu, kuri būtu tie labākie instrumenti mērķu sasniegšanai? Piemēram, komisijas rīcības a, plānā. Un Uh, EBI rīcības plānā ir daudz jautājumu par um, atklāšanu tik līdz tiek sagatavota zaļo aktīvu taksonomija. Uh, tāda prasība uh, par tad atklātības prasība bankām varētu būt ar ļoti pozitīvu ietekmi uz ilgtspējīgumu. Esam redzējuši piemērus uh, ar, tad, tad, no, nu, par bankām no valstīm, kurām um, nav uh, daudz zaļo aktīvu, bet tad uh, šīs bankas uh, ir pēc tam publiski nākušas klajā ar uh, saviem uh, plāniem zaļo aktīvu jomā, un tas tām ir ļoti palīdzējis. Mēs uh, arī ļoti aktīvi strādājam pie tā, kā bankām vajadzētu pārvaldīt riskus, kas saistīti uh, ar klimatu, ar fiziskajiem klimata pārmaiņu radītajiem riskiem. Te runa ir piemēram arī par dabas katastrofām. Tas ir ļoti svarīgs aspekts. Un arī domājot par pārēju, kā pieminēju iepriekš, mēs um, strādājam pie tā, uh, lai bankas saprastu, kas ir tas, ko mēs sagaidām bankas, no bankām, ko lai tās darītu. E, ja pieņemam kādu ķīlu 25 gadu aizdevumam, e, kas varbūt būs e, galīgi amortizējies, ja, piemēram, runa ir par asbestu, ir skaidrs, ka mēs ķīlas vērtību nevaram aplēķināt tikai uz šodienas vērtību, ir jāatzīst, ka mēs turpmāk šāda veida aktīvus nevaram atbalstīt un izmantot. Vēl kāds instruments, ko aplūkoju ļoti labvēlīgi, domājot par ilgtspējīgumu, ir stresa testu izmantošana. Tas ir interesants instruments, jo, kad tiek veikti parastie Eiropas Investīciju bankas stresa testi, mēs izmantosim trīs gadu griezumu. Uh, Ah, trīs gadu griezumā ir grūti saprast, kā klimata pārmaiņas ietekmēs riskus banku nozarē. Ja vēlaties ah, pievērsties šim darbam, ņemot vērā to, kā bankas pārvalda savus riskus, tam ir jāvelta specifisks īpašs instruments, vairākas iestādes strādā pie instrumentiem šajā jomā arī ECB. Ja ir liels atbalsts mērķa sasniegšanai arī no mūsu puses, bet vienīgais jautājums ir par to, vai kapitāla prasība izmantošana kā nodokļu stimulu vai tad, um, neņemot vērā riskus, vai tas tiešām būtu labākais risinājums. Uh, vispirms ir jāveic uh, padziļināta analīze par to, kādi varētu būt iespējamie riski. Paldies! Tagad vārds Svenam Gīgoldam. Jūs esat pieteicies otrajā raundā. Un tad Džeiks Ņumans. Paldies, mēs apspriedāmies ar Svenu, atvainojos, ka nenorādīju. Jūs teicāt, ka fintech bankas tās attīstās, aug, Man ir jautājums par licencēšanas procesu un ar to saistītajiem riskiem. Jūs izsniedzat licences fintech bankai, bet jūs tās neuzraugat detalizēti. Tas ir nacionāla uzrauga uzdevums. Un ņemot vērā, ka drīz sagaidāms Brexit, ir tāda uzraudzības konkurence, eh, tirgus konkurence, kā lai piesaistītu uzņēmumus no Lielbritānijas, kas bija licencēti tur, tas varētu radīt problēmas. Es nezinu, vai jūs piekritīsiet, ka uzraudzības konkurence ir uh, problēma. Un arī šis morālais kaitējums, jo, jo licenci izsniedz ECB, bet uzraudzību veic Nacionālais uzraugs. Uh, Manuprāt, mm, te varētu rasties tādas morāla rakstura problēmas, morālais kaitējums. Un vai jūs uzskatāt, ka, ka tas varētu, šie abo faktoru apvienojums varētu novest pie tirgus integritātes problēmām? Vai piekrītat un vai arī uzskatāt, ka tas ir kaut kas, par ko vajadzētu diskutēt padziļinātāk? Uh, Un tā kā mūsu komitejā ir izveidota fintech darba grupa, mēs ļoti vēlētos arī ciešāk sadarboties ar jums un citām institūcijām. Vai tā ir Eiropas centrālās bankas mm, mandāta daļa to uzraudzīt, vai tā ir arī Eiropas banku mm, iestādes kompetence? Kāds ir jūsu plāns un kāds ir jūsu viedoklis šajos jautājumos? Paldies, ļoti piesātināts, piepildīts jautājums. Jūs eh, iezīmējat ļoti svarīgu problēmu. Redzam, ka tirgu ir eh, pievienojušies jauni dalībnieki, īpaši tie, kas izmanto jaunās tehnoloģijas, un jūs arī pieminējāt, ka Brexit process droši vien nozīmē to, ka daudzas fintech kompānijas piesakās licencēm Banku Savienības ietvaros, lai viņas varētu turpināt sniegt pakalpojumus arī pēc Brexit. Pirmkārt, mūsu galvenais uzdevums šajā procesā būtu izmantot licencēšanas procesu. Tā ir mūsu atbildība, mēs piešķiram licenci. Jūs pareizi norādījāt, tad bija ļoti svarīgi, lai mēs izstrādātu licencēšanas ietvaru jaunajiem, jaunajām fintech bankām esam likuši lielu uzsvaru uz tādiem jautājumiem, kā valdes sastāvs, kāda veida ekspertīzes līmeni mēs sagaidām uzņēmumu valdēs. Esam runājuši par mākoņošanu, ārpu pakalpojumiem un citiem, kas ir ļoti aktuāli Brexita kontekstā. Pirmkārt, ir ļoti svarīgi, lai būtu labs ietvars licencēšanai, pie tā esam strādājuši. Uh, Šīs bankas uh, vēl joprojām ir zemes liekšņa, tās nevar tikt uzskatītas par uh, būtiskām, par nu, nozīmīgām, un tādēļ tās vēl joprojām ir uh, nacionālo iestāžu uzraudzības uh, lokā. Uh, Bet vai tas nozīmē, ka mums uh, vispār nav nekāda priekšstata par to, kas tur notiek, vai arī mēs uh, neinteresējamies par to? Nē. Mēs esam sākuši strādāt pie tā saucamā fintech dialoga. Notika pirmais seminārs, uzaicinot šīs bankas uzraugus, lai būtu iespēja diskutēt par galvenajiem jautājumiem un problēmām, kas saistās ar šī finanšu sektora uzraudzību. Mēs esam uh, Uh, veikuši tā saucamo deep dive īpašu banku, šo banku analīzi, padziļinātu analīzi, un mēs šīs analīzes rezultātus publicēsim ziņojumā janvārī. Un kopumā mēs, mēs uh, tad aktīvi strādājam pie tā, lai pēc Brexita nebūtu iespēja izveidot uh, um, Mm, izveidoties situācija, kad ir uh, uzraudzības konkurēšana vai ka izvēlās izdevīgāko vietu. Uh, protams, ja ir uh, fintech uzņēmumi, kas sāk konkurēt ar bankām, bet viņiem nav banku licences, te jāatsaucās uz iepriekš pieminēto. Tas ir izaicinājums bankām. Mums ir jāstrādā kolektīvi, un arī Eiropas investīciju banka uh, ļā, pieļautu palikt tehnoloģiski neitrāliem, tajā pašā laikā izpildot visas regulatīvās prasības. Paldies! Mums vēl ir pāris minūtes brīvā mikrofona procedūrai, un Sīpa Pitikainen ir pieteikusies. Paldies! Šī ir ļoti laba politika attiecībā uz zaļajiem aspektiem. Uh, Eh, jo te tur potenciāli varētu būt ļoti lieli finanšu riski. Bet eh, tika pieminēts, ka mums ir jādomā un jārīkojas eh, labāk ilgtermiņā, ņemot vērā klimatu, bet tikai klimatu, arī bioloģisko daudzveidību un citus riskus. Un zinot, Vai jūs varētu īs, sīkāk pastāstīt, kādi ir jūsu plāni ilgtermiņā, ņemot vērā vides riskus, balstoties uz jūsu riska izvērtējumu, banku vadlīnijām, jo ir daudz šāda veida institīvu, kā lai nodrošinam aplēšu saskaņotību starp, dažādi, starp dažādiem režīmiem piemēram, Eiropas uh, taksonomiju. Vai jā, citām platformām, kas izmanto šos indikātors. Un uh, Vistuvākais, ko var pieminēt, ir Eiropas Investīcija banka. Tad tiek, runāts, ļoti, tiek darīts ļoti daudz dažādu lietu dažādās jomās šobrīd. Paldies! Mēs, piemēram, esam ļoti aktīvi iesaistījušies uh, finanšu sistēmas zaļināšanas tīklā. Tur darbojas Franks Eldersons, viens no mūsu valdes locekļiem. Uh, mēs uh, iesaistamies darbā globālā līmenī, mēģinot saprast, kādi ir riski, kādas ir iespējas, kuri ir tie faktori, kas mainīs banku darbību EBA iepriekš publicē, pagājušajā nedēļā publicēja ceļa karti par to, ko viņi plāno darīt klimata jautājumos. Un, mm, un tur tiek runāts par atklātības faktoriem, stresa testu, ietvara sagatavošanu un sniegt tādas uzraudzības vadlīnijas par to, kā bankas tiks galā ar klimata riskiem ja domājam tad tās šaurāk par mūsu ECB mērķi, mēs ap, izanalizējām lielākas un mazākas institūcijas, izanalizējām, kāda ir viņu izpratne, kāda ir viņu pieeja klimata riskiem. Nu, to varam izmantot, lai veidotu dialogu ar bankām. Es jau pieminēju nozares semināru un par to, ka tiek nodrošināta konsekventa pieeja starp mums un nacionālajām iestādēm. Un tagad mēs strādājam pie uzraudzības instrumentiem, kas ļautu risināt arī klimata riskus. Piemēram, par to, kā šos aspektus ņemt vērā uzraudzības procesā. Uh, Mēs varētu izvērtēt, kā vai valdē vai bankas valdē ir kāds, kurš labi izprota šos riskus un to pārvaldību, vai tas ietekmē banka, un vai un kā tas ietekmē bankas kapitāla attīstību. Tas ir tas, pie kā strādājam. Bet um, globālo, globālās politikas līmenī mēs aktīvi darbojamies tīklā, tad finanšu sistēmas zaļināšanas tīklā. Uh, Mēs, bet savā mandātā mēs koncentrējamies uz uzraudzības mērķiem. Paldies, paldies Enrijas kungam, paldies visiem, ka piedalījāties jautājumu un atbilžu sesijā. Tagad uh, publiskā uzklausīšana ir noslēgusies, un mēs uh, jā, varam atgriezties faktiski pie otrā un trešā darba kārtības punkta, ko iepriekš uh, atcēlām uz vēlāku brīdi. Uh, Pirmkārt, man būtu daži paziņojumi par iecelšanas procedūrām. ECB koordinatori vienojās par diviem kandidātiem ECB izpildvaldes amatam un ka tiek paredzētas, tas par to vienošanās tiktu panākt 3. decembrī par uzklausīšanām. Uh, pa, tika panākta vienošanās par uzraudzības tādu par statistikas komiteju. Koordinātori vienojās, ka Bernat Lange būs saka loceklis, ko vajadzēja iecelt parlamentam. Un par darba grupām. Pēc diskusijām starp koordinatoriem tika pieņemts šāds lēmums. Uh, Bankas Savienības darba grupa. Tajā ir 22 deputāti, ekon priekšsādātāji, vada šo grupu. Konkurences darba grupā mums ir 12 locekļi, un vadību uzņemsies ETP. Eiropas pievienošanās valstu grupā ir 12 locekļi, grupu vadīs sociāldemokrātu grupa, MVU darba grupā 12 locekļi, un vadību uzņemsies atjaunotnes grupa Fintech darba grupa, 12 locekļi, vadību uzņemsies zaļo grupa. Priekšsādātāji ir pieprasījusi grupām iesūtīt potenciālo priekšsādātāju vārdu un locekļus. Šajās piecās grupās, darba grupās to sarakstu lūdzu iesūtīt līdz piekdienai 29. novembrim un finanšu palīdzības darba grupu turpinās vadīt ekon priekšsādātāji. Par lūgumrakstiem Alfrēds Sans tika iecelts par pilntiesīgu ekon locekli lūgumrakstu tīklā. Grupas tika lūgtas iesūtīt aizstājēju locekļu vārdus šajā tīklā un es norādīju, ka, ja vien netiks saņemti nekādi komentāri līdz ceturtdienai, 21. novembrim, tad mēs pieturētos pēdējiem koordinātoru lēmumiem par deviņām, deviņiem saņemtajiem lūgumrakstiem. Par dzimumu jautājumu tīklu. The Greens was appointed as a substitute member. Tad integrēšanas tīklu. Uh, Monika Semedo tika iecelta kā ekonu pastāvīgā locekle šajā tīklā, un arī Kīra Pētera Hansena tika iecelta par aizstājie locekli. Par ekonomisko pārvaldību. Uh, pusgada pakotne. Mēs uh, domājam, par kuriem datumiem janvārī mēs varētu vienoties, lai organizētu uh, dialogu ar komisāriem. Uh, Eh, budžeta ekonomikas jautājumu komiteja tikšanās ar Eiropas Investīciju bankas priekšsēdētāju. Eh, viedokļu apmaiņā notiks 13. janvārī. Eh, Strasbūrā tas ir apstiprināts. Eiropas parlamenta nedēļa tika pieņemts lēmums, ka tā tiks organizēta saistībā ar starpparlamentāro komiteju sanāksmi, ko organizē Ekon. Uh, Pirmās sesijas tēma būs ceļā uz jaunu startautisku nodokļu sistēmu. Un, um, tiks uzaicināti prezidentūras, 20. gada prezidentūru valstu runātāji, un otrā tēma būs no caurskatāmības uz ilgtspējīgumu un ESG mērķi finanšu pakalpojumu nozarēm. Tiks uzaicināts komisijas pārstāvis, kā runātājs, parlamenta deputāti un arī 20. gada prezidentūru valstis. Ir rezolūcijas pieteikums par uh, ko, interešu konflikta novērš, novēršanu nodarbinātībā, un par to runāsim vēl vēlāk arī šodien. Un visbeidzot, pirms pievēršamies ziņojumiem, man ir jāpastāsta jums par to, kas notiek trialogos. Ekon Envī trialogs par ilgspējīgu investīciju ietvaru. Šīs sanāksmes notika 3. un 5. decembrī, divas trialoga sanāksmes. Sarunu vešanas komandas vienojās par galvenajiem politiskajiem jautājumiem par pārvaldību, par uh, lietu deleģēto un īstenošanas aktu izmantošanu, ka tiek izveidota dalību valstu ekspertu grupa ilgspējīgu finanšu jomā un runājot par tvērumu. Uh, vienojāmies par to, ka tiks iekļautas veicinošās un pārējas aktivitātes atklātības pienākumiem. Tāpat arī tika runāts par to, ka fosilie kurināmie netiek iekļauti tehniskās izvērtēšanas kritērijos. Un par pūļu finansēšanas failu Notika 4. trialoga tikšanās vakar, 11. decembrī. Trialoga sākumā padome paziņoja, ka viņiem vēl joprojām nav pietiekami daudz atgrieztiskās saites no dalību valstīm par uh, strīdīgiem jautājumiem, kā piemēram investīcija apjomu. Viņi noteica termiņu līdz pēcpusdienai. Pirmais trialogs notika rīta daļā, otrs eh, bija, trialogs bija paredzēts septiņos vakarā, un tad mēs noteicām termiņu padomē līdz četriem pēcpusdienā, bet, ka, lai arī tika panākts kaut kāds progress, eh, prez, tika pieņemts eh, lēmums atcelt trialogu vakara sanāksmi, jo neizdevās gūt dalību valstu mandātu. Tādēļ sarunu vešanas komanda gaida prezidentūras uh, atbildīgi pirms gatavosimies piektajam trialogam. Gaidīsim, kad padome pieņems lēmumu. Un uh, tagad varam pievērsties balsojumam ekonomiskās un monetārās savienības institūcijas un struktūras pēc nodarbinātības publiskā sektora iespējamā interešu konflikta novēršana. Atradīšu visu, kas man nepieciešams. Okay, let's first do a test. Tā tad vispirms eh, pārbaudīsim mašinēriju. Sākam balsot. Everyone is voting. Visi nobalsojuši, pārbaudas balsojums. Beidzam balsot. Paldies visiem! Tātad with the voting and we start with the paragraph. Pirmais pāns, sākotnējais teksts par pret <clears throat> atturas pieņemts. Otrais pāns, devītais grozījums un desmitais vienādi par pret atturas pieņemts. Vienpadsmitais In favor? Par, pret, atturas, pieņemts. 12. par, pret, atturas, pieņemts. A kompromiss par, pret, atturas, pieņemts. Paragraf 4. Or... Ceturtais pants sākotnējais teksts par pret atturs pieņemts. C kompromiss par pret atturs pieņemts. B kompromiss par pret atturs pieņemts. Piektais pants, sākotnējais teksts par pretaturas pieņemts. De 19. grozījums par pret atturas noraidīts. Sestais pants, sākotnējais teksts par pret atturas pieņemts. 20. grozījums par pret pret atturs pieņemts. 21. grozējums par pret atturas pieņemts. Kompromise D. D kompromiss par pret atturas pieņemts. 9. pants par pret atturas pieņemts. 25. par pret atturas. Pārbaudīsim elektroniski. Sākam balsot. What is it? Amendment 25. 25. Yes. Sorry. Kāds vēlas ko bilst?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 Reņū viens par daudz. So we have to fix this. So, adopted. Pieņemts. 28. Atvainojos, saka priekšsēdētāji 26. 26. par pret atturas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 13. pāns par pret atturs pieņemts. No 1 līdz 4 apsvērumam par pret atturs pieņemti. Otrais par pret atturs pieņemti atturas pieņemts. Tagad apsvēram no 5 līdz 11 par pret atturas pieņemti. Trešais grozījums par pret atturas pieņemts. Tagad apsvērumi no 12 līdz 17 par pret atturs pieņemti. Apsvērumi no A līdz D par pret atturs pieņemti. Kompromiss F par pret atturs pieņemts apsvērums F par pret atturs pieņemts. Apsvērums G par pret atturs pieņemts. Grozījums 7 par pret atturs pieņemts. Apsvērums eh, I par pret atturs pieņemts pieņemts. Un tagad par rezolūcijas e, teksta kopumā ar izmaiņām. Personālais balsojums sākam balsot. Hmm? Close the vote. Beidzam balsot. Vienbalsīgi pieņemts. One minute. Vienu minūtu pārtraukums. Okay, please, ladies and gentlemen. Dāmas un kungi. Prieksēdētājai bija steidzami jādodas prom, <clears throat> un sesto darba kārtības punktu mēs izskatīsim manā e, vadībā. Tātad kopējā pievienotās vērtības nodokļa sistēma attiecībā uz īpašo režīmu mažiem uzņēmumiem. Un dod vārdu referentē Inesē Vaiderē, lūdzu. Thank you very much, Chair. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Ja varbūt es varētu lūgt nedaudz uzmanības no kolēģa puses, tad vēlētos jūs iepazīstināt ar savu ziņojumu. Dargie kolēģi! Uzņēmumiem ir pievienotās vērtības nodoklis un administratīvi, uh, administratīvas saistības un arī saistības šo nodokļu iekazētājiem un tas rada izdevumus eh, kā mazajiem, tā arī lielākiem uzņēmumiem. Īpaši tas attiec uz pārobežu uh, aktivitātēm. Un šā ziņojuma nolūks ir pamainīt patreizējos PVN nodokļus, radot modernu, vienkāršotu MVU schēmu saistītu ar pievienotās vērtības nodokļu pārmēru izmaksām, kā e, dalību valstu iekšienē, tā arī ES līmenī. MVU ir Eiropas Savienības ekonomikas mugurkauls, un mums ir jāpalīdz MVU radot tādu fiskālu vidi, kas eh, ļaus augt mazajiem un vidējiem uzņēmumiem un veikt eh, pārobežu aktivitātes, tādējādi veicinot nodarbinātību. Šis likumdošanas priekšlikums e, piekrīt e, piekrišanas procedūrā un 11. septembrī jau pagājušajā gadā parlaments e, apstiprināja savu atzinumu. Un padome 8. novembrī lēma šajā jautājumā. Un toreiz padome lēma griezties pie parlamenta meklējot padomu, jo padomes teksts atšķiras no komisijas sākotnējā priekšlikuma, kas tika sagatavots pagājušajā gadā. Proti komisija uh, ir ierakstījusi vairākus pasākumus, kas saglabājas arī padomes priekšlikumā. Proti šis pārējais periods uh, ir pagarināts, kā komisijas tā padomas priekšlikumā. Nākamais tā saucamā vienas pieturas aģentūra, kas e, tika izveidota padomas priekšlikumā un ir domāta informācijas apmaiņas veicināšanai starp dalību valstīm. Arī šī viena, vienas pieturas aģentūras izveida atbilst parlamenta idejai. Noslēgumā mums uz priekšu ir jādodas pietiekami naski, jo visiem ir skaidrs, ka administratīvais sloks MVU ir jāsamazina. Tāpēc padome ir gatava jaunos noteikumus pieņemt un īstenot pēc iespējas ātrāk. Ņemot vērā to, ka, pado, ka padomas savās idejās ir iekļāvusi arī parlamenta domas un idejas, es ierosinātu, lai mēs īstenotu vienkāršoto proč procedūru. Šai idejai neviens iebildums nav cēlis un ceru, ka mans ziņojums tiks iebalsots 1. janvāra plenārsēdē Strasbūrā. Un um, Es ceru, ka man ir vēl viena minūte un vēlētos maniem kolēģiem un visiem visiem novērē, novēlēt priecīgus Ziemassvētkus, jaukas brīvdienas un laimīgu jauno gadu. Prieksēdētāji, paldies referentēji, paldies arī jums priecīgus Ziemassvētkus. Un tagad došu vārdu ēnu referentiem. S un D Alfrēds. Paldies! Jā, paldies! Es vēlētos pateikties referentei. Un jā, priecīgs Ziemassvētks arī es vēlētos visiem novēlēt un īpaši jums. Tātad mēs atkal um, izvērtējam šo priekšlikumu kas uh, palīdzētu mazajiem un vidējiem uzņēmumiem strādāt. 18. gada septembrī parlaments pieņēma tekstu, kurā mēs atbalstam ideju atvieglot PVN slogu mazajiem un vidējiem uzņēmumiem. Šajā priekšlikumā parādījās vesela virkne ideju, e, proti e, arī komisija atbalsta ideju, ka vajadzētu nodokļu atvieglojums pārobežu līmenī strādājošiem NVU. Idejas e, ir daudz, tās ir iestrādāts arī dalību valstu likumdošanā, un 19. gada 8. novembrī mēs parlaments pieņēmām savu pēdējo nostāju. Tagad dod vārdu Nekta Gāls kundzei vienu minūti. Jā, paldies, priekšsēdētājs kundze, paldies Vaidars kundzei par lieliski sagatavoto ziņojumu. Ļoti labi, ka novembrī padome pieņēma savu kopējo nostāju Mēs jau labu sprīdi esam gaidījuši uz padomas atbildi. Protams, ka visi esam vienisprāts, ka MVU ir ārkārtīgi svarīgs, svarīga svīra Eiropas ekonomikā, un šobrīd ir pieejami nodokļu atvieglojumi tajā dalību valstī, kurā MVU darbojas, bet nevis citā dalību valstī, kurā arī šis MVU var darboties un mēs vēlamies šo failu pabeigt tādējādi, lai arī pārobežu aktivitātes attiektos uz šo izņēmumu. Visas trīs lielās institūcijas mēģina samazināt eh, birokrātisko slogu, kas šobrīd gulst uz MVU preciem, un es no sirds ceru, ka tas palīdzēs uzņēmumiem. Uh, un eh, uzskatu, ka šī īpašā sis, nodokļu sistēma, šis īpašais režīms mazajiem uzņēmumiem tiks pieņemts un tiks pieņemts vienkāršotajā procedūrā. Arī no manas puses laimīgu jauno gadu, priecīgas Ziemassvētkus. Tagad zaļo, eh, zaļo politiskais spēks nē, no zaļajiem neviens nevēlas izteikties, tagad ID, kurš vēlas izteikties ID, neviens, tad EKR, Ruica. Thank you! Paldies! Paldies! Saka Juricas kungs. Es piekrītu iepriekšēju runātāju izteiktajām idejām. Piebilstams man nekas liels nebūtu, tā tad atbalstu padomas vispārējo nostāju. Es eh, tiešām ceru, ka priekšlikums eh, samazinās nodokļu so slogu attiecībā uz mazajiem uzņēmumiem. Uh, un eh, padomē šis ziņojums ir jāpieņem. Es ceru, ka mēs pieņemsim šo ziņojumu ar vienkāršoto procedūru un kā padomu rīkosies atbilstoši un naski. Okay, thank you. Paldies. Goe. Vai ir kāds no goe, kurš vēlētos izteikties? Nē. Um, on... Tad pārējām pie vienkāršosās procedūras eh, piemērošanas. Tātad eh, šis ziņojums eh, tiks pieņemts bez grozījumiem. Ziņojuma galīgais variants tika jums izsūtīts 28. novembrī, un ja visi piekrīt, tad mēs varam šo ziņojumu apstiprināt bez grozījumiem. Tātad, ja nav sešu deputātu, kuri iebilst, tad mēs izmantosim vienkāršo to procedūru. Tātad pieņemts. Seši deputāti neiebilda. Pieņemts. Apsveicu referenti, apsveicu visas. Priecīgs Ziemassvētkus. So the report will be, yeah, taken to plenary. Tātad eh, ziņojums par to notiks balsošana plenārsēdē, protams. Now we can move to uh, item 7, which is. Tagad septītais darba kārtības jautājums, kas ir uh, mans uh, ziņojums. Uh, es ļoti atvainojos, ka tā ir sanācis. Mani lūdzu aizstāt uh, priekšsēdētāju tā, ka tagad esmu tādā divējādā uh, amatā, ko droši vien konkurences likums aizliedz, uh, bet es atvainojos un man ziņojums tomēr ir par konkurences situāciju. Tā ka jā, esmu tādā sarežģītā uh, situācijā. Labi, tad turpināšu kā referente. Tātad tagad šobrīd neesmu priekšnādātāja, bet tagad esmu referente. Eh, runāšu franču valodā un eh, eh, tātad es pateicos cienījamas dāmas un kungu un tīpaši ēnu referentiem, ar kuriem varēju uzsākt ļoti labu sadarbību par šo ziņojumu. Eh, tas ir eh, pašiniciatīvas ziņojums, bet kas ir svarīgs vairāku iemeslu dēļ un tīpaši trīs iemeslu dēļ. Mums ir jauna Eiropas komisija ar eh, vice priekšsēdētāju, kur ir atbildīga par digitāliem jautājumiem, konkurences. Tātad mēs zinām, kāda ir viņas apņēmība. Tālāk, konkurences politika tāda, kāda tāda bija sākumā. Uh, Tā jau ir izpildījusi savu sākotnējo Romu, integrējot Eiropas tirgus ar, ar tī, brīvu konkurenci un tas ir devis labumu patērētājiem, bet tāpat laikā ir jāsaprot no dalību valstu puses pilsoņi, un eh, komisijā jāsaprot, ka šie noteikumi vairs nav piemēroti pašreizajā situācijā un nav pietiekami efektīvi. Tātad savā ziņojumā es gribēju izvirzīt četras tās galvenās nāsis virzienus, eh, ko, manuprāt, vajadzētu grozīt un eh, mainīt, un kas, manuprāt, ir kā tāds pamats. Un pie tā mums ļoti ātri vajadzētu strādāt. Tātad šis pirmais virziens ir uh, Eh, konkurences politikas loma globalizācijas procesos. Eh, šai lomai jābūt stiprinātai, tur jābūt konkrētiem mērķiem, kas mums būtu skaidri, saprotami un pazīstami. Gribu atgādināt, eh, aicinu komisiju tātad pieņemt tādu globālāku pieeju, kas ir atbilstoši arī rūpniecības politikas attīstībai, lai varētu veidoties šie Eiropas līderi, kas būtu konkurētspējīgi pasaules mērogā, un šai sakarībā ierosinu pārskatīt uh, Eh, tirgus eh, definīciju, lai varētu iekļaut šo globālo dimensiju, tā tad jādomā par arī eh, potenciālo nākotnē iespējamo konkurenci. Un gribu atzīmēt šajā punktā, ka šīs nedēļas sākumā Vestagers kundz komisāri uztvēra šo ideju un teica, ka pārskatīs 1997. gada paziņojumu par tirgus definīciju, lai cīnītos pret ne negodīga konkurence no trešo valstu uzņēmumiem, kas saņem valsts atbalstu. Nu, tāpēc ir nepieciešams arī stiprināt tos instrumentus, kas mums ir pieejami attiecībā uz tiešām ārvalstu investīcijām, lai nodrošinātu arī tādu atgrieznisku saikni tirgos. Nevajag būt naiviem. Mums ir jāsaprot, ka nepieciešams līdzsvaroti īstenot Eiropas noteikumus attiecībā uz valsts atbalstu tālāk. Digitālais sektors. Uh, Tas jau ir kļūst par mūsu ekonomikas sastāvdaļu nepieciešams piemērot konkurences noteikumus šiem digitālajiem apstākļiem un esošie instrumenti jāpadara efektīvāk. Tā tad cena. Cena vairs nav vienīgais mainīgais elements, lai noteiktu, kāda ir patērētāja situācija un darbība. jāņem vērā šis eh, agregātu datu tirgus eh, un eh, jānovērš ļaunprātīgas pozīcijas izmantošana šajā sakarībā. Ir jādomā par datu tirgu. Tas ir jādomā par koncentrēšanas apstākļiem un ir nepieciešams paredzēt eksante kontrolas normas. Es gribētu norādīt uz komisiju, kā personu un finanšu un uzņēmumu datus iegļūst uh, ļoti neliels, uh, tas, tas koncentrējas nelielu uzņēmumu skaitu rokās. Es domāju, ka patērētājiem un pilsoņiem ir jādod pilnīgi brīva izvēle, un tāpēc es aicinu Eiropas iestādes aizsargāt Eiropas patērētājs. Tā tad ir nepieciešams sankcijas, tām jābūt efektīvām. Tā tad sodi. Uh, Eh, sodi, ko uzliek eh, komisija, tiem ir jābūt, eh, tie, protams, ir ļoti svarīgi, bet ar tiem nepietiek. Tos atkal uzņēmumi izmanto, lai atkal šo maksu, šo sodu maksu pārnest uz patērētāju. Tā tad ir jādarbojas. Pirmkārt, ir nepieciešama provizoriska pasākuma, lai uh, padarītu antitrusta darbu neatgriezeniski ir jānodrošina, efektīva darbība, arī aizstāvot tos, kas ir cietuši. Trešais, tālāk šīs uh, izmaiņas, digitālās izmaiņas. Ir nepieciešams pārskatīt uh, šo tekstu no konkurences politikas uh, viedokļa, domājot pār šīm digitālajām izmaiņām. Un jāliek uzsvars tieši uz ikdienu, uz uh, pilsoņiem, mobilitāti, uz viņu digitālo dzīvi, tātad un uh, noteikumi. Nepieciešams uh, saskaņot normas, ņemot vērā Eiropas pilsoņu intereses, tātad tās ir jāvienkāršo un tāpat arī jādomā par vismazākajiem projektiem. Ir nepieciešams investēt mākslīgā intelekta tehnoloģijās, un jāorientē šie projekti uz ilgspējīgu attīstību. Uh, Airbus uh, uh, sakarā mēs esam saņēmuši kolosāls jaunums šonadēļ, un tas ir tāds labs sākums, nepieciešams tulpināt un nepieciešams, lai Eiropas parlaments seko šo soļu realizācijai. Un visbeidzot, bet nemazāk svarīgi, Eiropas parlamentam ir uh, jāspēlē sava loma konkurences politikā. Konkurences politika, kā jūs zinat, ir galvenokārt komisijas rokās, bet tāpat laikā parlaments ir vienīgais eh, pilsoņu tieši ievēlētais eh, orgāns un eh, ļoti maz. Tāpat laikā tas tiek aicināts konsultēt par šādiem svarīgiem jautājumiem. Tāpat laikā parlamentam ir ļoti spēcīga loma attiecībā uz, politikas, uz konkurences politiku. Uh, Un uh, Amerikā kongresam pat ir iespējas uh, uzsākt izmeklēšanas konkurences jomā. Protams, mums nav tāds pašs pilnvars kā ASV parlamentam, bet ir svarīgi, lai mēs varētu sekot uh, tā ciešāk un regulārāk notikumiem. Ir nepieciešams nojaukt barjeras šajā konkurences politikā, ir jādomā par mērķiem rūpniecības, vīdas, nodarbinātības jomā. Un Uh, valstu likumdevējiem ir arī jāiesaistās uh, šajos uh, pasākumos. Ir nepieciešams saskaņot dažādos mērķus, kāda mums ir Eiropas stratēģijā. Liels paldies, cienījamie kolēģi, ka esam uzklausījuši mani, un man bija prieks, ka varēju veikt šo viedokļu apmaiņu ar jums, un gaidu diskusijas tālākas, un, protams, arī priecīgus Ziemassvētkus. So I now give the floor back to. Uh, tagad došu atkal vārdu mūsu priekšsādātājai. Tātad atbrīvošu vietu, viņa ir atgriežusies. Okay. Now I think we can uh, give the floor. Labi, tagad dosim vārdu ēnu referentiem. Uh, eh, Stefans Alnīgi Bergers no Tautas partijas. Jā, <clears throat> vielen dank, Frau uh, eh, Vorsitz. Paldies priekšsēdētājiem. Redzam šeit institīvas uh, pašas zinojuma priekšlikumu Mēs, es domāju, ka tas labi izdevies, referenta to ir labi sagatavojusies. Mēs esam tāda jauna Eiropas parlamenta perioda sākumā, un tādēļ ir ļoti pareizi, ka šajā brīdī mēs nosakam jaunus impulsus konkurences politikai kopumā es domāju, ka mēs eh, visi jūtam, ka pasaule ir sākusies, grie, sākusi griezties ātrāk, ka pēdējos gados eh, um, ir daudz kas strauji mainījies un mums ir politiski jārieģē. Es domāju, ka šajā dokumenta projektā ir ļoti pareizi pieminētas vairākas uh, lietas, pareizi uh, noformulētas un īstajā laikā. Pirmajā daļā runājot, ja Redzam, ka pasaulē ne tikai kopš vakardienas, bet redzam, ka ir um, jauni, jaunas darbības jomas uh, un spēlētāji ASV un Ķīnā. Un, uh, kā mums, kā Eiropai, vajadzētu uz to reaģēt, manuprāt, uh, šajā dokumentu projektā ir pareizais virziens norādīts mums ir jāatbalsta spēcīgi uzņēmumi iekšējā tiek, tirgu, ir jāizveido veiksmīgi konkurences noteikumi, lai viņiem būtu iespēja veiksmīgi darboties arī citos tirgto, tirgos, lai viņi arī varētu veiksmīgi konkurēt pasaulē. Mm, šajā ziņojumā tiek runāts arī par uh, konkurences politiku digitālajā jomā, manuprāt, diezgan veiksmīgi. Iespējams, pie atsevišķiem punktiem mēs vēl varam piestrādāt, pie detaļām. Mana, mana grupa, un arī es domāju, ka ir vēl pāris detaļas, ko te vajadzētu iekļaut un izvērtēt, bet visiem ir skaidrs, ka mums ir jāveido tāda konkurences politika, kas spēj labāk, ātrāk un efektīvāk reaģēt digitālajā laikmetā. Es priecājos redzēt, kā te ir pieminēti arī nozarēm specifiskie pasākumi. Tiek pieminēt, ir tāda reģiona, kas ir ļoti atkarīga no oglēm, un Mm, ja mēs aplūkojam ja mēs būtu ātrāk pārgājuši no brunoglēm uz citiem enerģijas avotiem. Un, un tad arī atbalsta sniegšana šādai pārējai ir nepieciešama. Un, ja tas būtu izdarīts ātrāk, tad mums arī ātrāk būtu izdevusies enerģētikas maiņa. Un runājot par citiem aspektiem šajā ziņojumā, mēs domājam, ka varbūt arī konkurences ģenerāldirektorāts eh, ar parlamentu šī sadarbība varētu tikt eh, sadarbi, pastiprināta, mēs varētu noturēt tā, eh, tādas uz faktiem balstītas diskusijas tā vietā, mm, neizvēršot emocionālas diskusijas, ir, bet tā mēs vēl noteikti varam strādāt. Jo īpaši es eh, vēlos pateikties re, eh, referentē par sagatavoto ziņojumu un vēlu veiksmi turpmākajā procesā. Paldies! Paldies! Kamin Gabriela Vram no Sociāla demokrāta grupas referente, kolēģi, es pozitīvi vērtēju šo ziņojumu projektu, un es domāju, ka tas ir labs pamats turpmākam darbam. Kā jau Stefānija norādīja, tas ir nesaistoši iniciatīvas ziņojums, bet politiski tas dod ļoti spēcīgu vēstījumu komisijai, un es domāju, ka balsojums nākamā gada aprīlī vai maijā, nu, ja tas būs spēcīgs, tad noteikti Vestagers kundze tu nevarēs ignorēt. Eh, ziņojumā ir vairāki svarīgi jautājumi - konkurences īstenošana jaunā digitālā pasaulē ar daudziem, daudziem izaicinājumiem. Tāpat arī Eiropas Savienības eh, zaļais kurs, eh, valsts atbalsta noteikumi tiek pārskatīti un padarīti elastīgāk, piemēram, runājot par dalību valstīm, kas vēl sniegt atbalstu zaļiem ilgspējīgiem projektiem, lai panāktu zaļā kursa mērķi. Zinu, ka manā grupā vairāki kolēģi ļoti uzmanīgi tam seko. Gribu norādīt, mums jānodrošina, lai mēs arī kontrolētu, uzraudzītu negatīvās blaknes, ja tā var izteikties uzņēmumi. Jā, viņi tātad taps zaļi, bet tad viņi izmantos valsts atbalstu citiem mērķiem. Uh, Par valsts atbalstu gribu teikt, ka Alitālija lieta rāda tāds leģitīms jautājums par eh, Eiropas Savienības noteikumu īstenošanu. 900 miljoni valsts atbalsta bija pieejams pirms gada, un eh, tagad mēs konstatējam, ka ir vēl bijusi 400 miljoni palīdzība, atbalsts Alitālijai Un šis atbalsts tika sniegts eh, nepaziņojot komisijai. Nu, tas ir ļoti smags precedents citiem uzņēmumiem, kuri varētu nonākt uh, smagā situācijā un kas centīsies kopēt šādu piemēru. Es tik tiešām ceru, ka komisija pieņems lēmumu ļoti ātri šajā lietā, jo. Nu, tas būs tāds lavīnas efekts. Es domāju, ka šādas parādības tikai pastiprināsies. Runājot par digitāliem antitrust un digitālajiem gadījumiem lietām. Uh, Gribu norādīt, ka ātrums te ir svarīgs. Covershoping lieta tika atvērta turpat pirms desmit gadiem. Digitalizācija nozīmē, ka tirgi ātri mainās, kustās, un tas nozīmē, ka mums ir jādara vairāk, labāk, lai ātri risinātu šos eh, antitrusta gadījumus. Tālāk, eh, dati, jā, tas ir, nu, tā kā mūsu laiku zelts, eh, mūsu laiku Eldorado, un mēs saprotam, ka nav vairs tāda lieta kā brīva pakalpojuma, ko piedāvā platformas. Mēs maksājam ļoti augstu cenu paši ar saviem datiem. Ir eh, bijuši skandāli arī šai sakarībā sabiedrība jau saprot, kas notiek, bet es baidos, ka uh, tas ir tikai. Uh, tā ir tikai aizberga redzamā daļa. Es domāju, ka mums nepieciešams to uztvert eh, ļoti nopietni un eh, šis nav tikai privātuma jautājums un te nav runa tikai par leģitimitāti, bet ir nepieciešams tik tiešām pārdomāt mūsu konkurences instrumentus un pārskatīt noteikumus eh, attiecībā uz datiem. Es pozitīvi vērtēju Vestagēras kundzes priekšlikumu pārskatīt eh, tirgus eh, definīciju, kas ir, protams, ne tikai geogrāfisks. Digitalizācija rada jaunas izaicinājumus, tas var būt grūti patērētājiem pārsteigties no vienas ekosistēmas uz otru. Mums eh, ir tāda ilūzija, ka mēs izvēlamies, bet šīs ekosistēmas var principā atstāt pašos patērētājus ieslēgtus. Daži no šiem antitrusta gadījumiem, šīm lietām ir pierādījuši jau savas iera, ierobežojumus. Uh, Mēs zinām, ka 500 eh, miljonu lielais eh, tirgus Eiropas Savienībā, nu, tas ir tāds liels kārdinājums uzņēmumiem, ko tie negrib zaudēt. Tālāk jādomā par eksantē regulāciju, jādomā arī par dažādiem um, soda mehānismiem. Mums ir dažādi, dažādas iespējas mūsu rīcībā. Es iesniegšu grozījums, kas prasa, lai vairāk ekspertu zinošanas tiktu izmantotas. Uh, attiecībā uz mākslīgo intelektu un līdzīgiem jautājumiem, lai labāk uh, vērtētu tur esošo situāciju. Citos sektoros man ir īpaša ieinteresētība mm, attiecībā uz Rumāniju un banku sektoru tur, kur patērētāji saskars ar augstām procentu likmēm un caurskatāmības trūkumu runājot par aizdevumiem. Es baidos, ka ir banku karteļu tendences, uh, runājot arī par kredītu produktu tādu viltotu tirgošanu. Rumānijas bankām ir eh, milzīgas atšķirības eh, procentu likmēs, eh, depozītiem un aizdevumiem. Principā divreiz šo likmju atšķirības pārsniedz Eiropas vidējo rādītāju. Un visbeidzot, runājot par lauksaimniecības sektoru, atkal aicinu komisiju. Uh, skatīties uz lielajām lielveikalu ķēdēm un to varas pieaugumu, par atalgojumu lauksaimniekiem un par eh, produktu izvietošanu plauktos. Es dzirdu sūdzības no lauksaimniekiem, eh, MVU, viņi ir neapmierināti zināmām praksēm, kas nav īpaši caurskatāms. Nu, tad padomāsim arī par negodīgu konkurenci, kas nāks no Merkusur valstīm. Mēs uh, mūsu Eiropas tirgū ieplūst dažādas preces, kas ražotas lētāk un kas nav pakļauts tiem pašiem standartiem, kas arī varētu radīt negodīgas tirzniecības eh, prakses. Un visbeidzot, eh, nepieciešams, nepieciešams caurskatāmāks eh, dialogs ar Vestagers kundzi un konkurences ģenerāldirektorātu. Es domāju, ka 500 eh, miljonu Eiropas Savienības patērētāja aizsardzība ir jāuzskata par lielu prioritāti šajā digitālajā mm, tirgu. Paldies un ceru, ka mums turpināsies konstruktīvas sadarbība. Paldies! Svens Gigalds nākošais. Paldies priekšsādātāji! Man jāsaka visā visumā ziņojuma projektā. Un paldies eh, par to referentē. Tur ir daudz dažādu individuālu jautājumu, ko varam atbalstīt. Uh, un uh, kur mēs uh, ceram, ka varēsim sadarboties laba kompromisa garā. Jāsaka, galvenais vēstījums uh, pašā sākumā ir šī ievadaļa, kas, manuprāt, ir pārāk vispārīga. Tur vienkārši ir rakstīts, tāpēc, ka tiek veidot stingru konkurences politiku, nu, vai tas nebūtu kā sloks spēlētājiem pasaules tirgos? Es domāju, ka uh, jādomā par pretējo. Tikai tad, ja ir uh, kārtīga konkurence, tikai tad jūs varat būt konkurētspējīgs pasaules tirgos. Tāpēc konkurences politika nav sloks konkurējošām industrijām, nozerēm. Un tāpēc arī nākotnē jādomā par sektoriem tādiem kā digitalizācija, teiksim, un ekonomikas uh, zaļināšana. Un nedrīkstam būt naivi, un es piekrītu, ka ir nepieciešami zināmi limiti, bet Vispārējais aicinājums aicināt, tātad nodrošināt līdzsvarotu valsts, atbalsta, valsts atbalstu, piektais punkts, es to citēju, nu, tas atver visu šo, jāsaka, jautājumu kopumu un uzdod jautājumu, ko tad mēs esam darījuši līdz šim. Es nedomāju, ka mēs visu pareizi saprotam. Un, jā, mums ir kopējais tirgus, mums ir 500 miljoni patērētāji, un tas dod mums iespēju uh, lai mums būtu konkurence, ja mēs gribam, lai vienotais tirgus darbojas par labu patērētājiem, par labu tām pusēm, kas arī varētu attīstīties un konkurēt globālā tirgu. Un tad varētu būt zināmas jomas, kurās mums jābūt ļoti mērtiecīgiem, kur, piemēram, uzņēmiem apvienojoties vai, ja notiek kāda valsts atbalsta gadījuma, ka tie var radīt problēmas starptautiskā konkurencē. Bet tas viss ir eh, nu, tādā skaidrā teksta redakcijā jāuzraksta. Šāda ļoti vispārīga teksta redakcija, man liekas, apšauba pat līgumos eh, paredzētās saistības pienākumus. Papildus tam gribētu teikt, runājot par konkurences politikas zaļināšanu, esam jau daudz par to rakstījuši esam definējuši, vajadzētu balstīties uz iepriekšējo ziņojumu. Diemžēl komisija nav pozitīvi atbildējusi uz visiem tiem jautājumiem, kas mums bija tā, ka es domāju, ka būtu svarīgi nu, uzsvērt, atkārtot tos jautājumus, tās jomas, kur komisija nav pozitīvā veidā reaģējusi uz parlamentu iepriekšējiem aicinājumiem. Mēs pozitīvi raugāmies uz e, jūsu ideju, ka varētu būt centralizēta eksante tirgus uzraudzības sistēma, mēs arī gribētu, lai būtu patērētāja aizsardzības struktūra Eiropas līmenī. Un īpaši arī uzskatām, ka nepieciešamas e, no nu, tāda spēcīgāka darbība attiecībā uz platformām digitālajā jomā. Tāpat gribu atgādināt, ka iepriekšējais parlaments uzsvēra tās problēmas, kādas mums jau ir turismu tirgu. Uh, Tātad 15% uh, viesnīca un tam līdzīgu iestāžu, tās aizņem platformu, uh, platformas uh, iekasējot maksu par pakalpojumu. Tā, tā, tā ir ieņēmuma daļa, kas aiziet tā uz booking.com un citām platformām, un viņiem ir tik liela šī tirgus uh, daļa, ka viesnīcas un restorāni uzskata, ka viņi nevar izvairīties no šīm platformām. Un te komisijai vajadzētu apsvērt uh, kaut kādus cenu griestus, jo pretējā gadījumā tā jau kļūst par mm, tādu eksploatācijas formu digitalizācijas uh, laikos, kam, protams, ir savas pozitīvās puses mārketingā, bet nu, tas nedrīkstētu novest pie tādas modernas uh, zakšanas formas. Un visbeidzot, gribu uzsvērt enerģētikas un zaļināšanas politikas Eh, iet, kontaktā jābūt specifiskākiem, jānorāda, teiksim, zaļā kursa nolūkos, jāpārskat valsts atbalsta vadlīnijas, lai nodrošinātu, ka eh, attiecībā uz enerģijas piegādi mēs varam rīkot eh, piegādes konkursus un kodola enerģija ir jānostāda uz tādiem pašiem pamatiem kā citas enerģijas formas. Un es beidzot domāju, ka ir laiks pārskatīt bloku izņēmumu uh, runājot par automātiskiem reģionālo lidostu izņēmumiem, tas ir novedis pie tā, ka ir palielinājušās subsīdijas nedzīvot spējīgiem uzņēmumiem. Paldies! Un tagad vārds Dirkam Eppingam, vai viņš ir klāt? Jūs esat klāt, neredzēju jūs. Jā, sēž diezgan tālu. Es gribētu pateikties referentei par uh, ziņojumu projektu, kas ir labs pamats sarunām. Es uh, šodien izteikšu tikai pāris komentārus par jomām, kur domāju, kur varētu notikt uh, uzlabojumi. Pirmkārt, mums jābūt ļoti uzmanīgiem un pilnībā jārespektē DG Competition mm, kompetence, realizējot konkurences politiku un tās īstenošanu. Domāju, ka parlaments tam ir un tam ir jābūt teikšanai par vispārējo konkurences ietvaru, bet tam vajadzētu atturēties eh, kaut ko regulēt konkrētos gadījumos. Tāpēc es gribētu aicināt būt uzmanīgiem, runājot par rādīšanu ar pirkstu uz konkrētiem uzņēmumiem ziņojumā. Tāpat nepiekrītu aicinājumam dot parlamentam, dot izmeklēšanas pilnvaras, mm, tā kā tas ir ASV kongresā, kur eh, un ASV ir pavisam cita konkurences arhitektūra. Otrām kārtām novērtējam tekstu redakciju par nodokļiem ziņojam projektā. Nodokļu aplikšana tiešām radīja konkurences problēmas, bet Un, bet igno, bet uh, igadējiem konkrēti ziņojumam nav jākļūst par nodokļu ziņojumu. Paldies! Mm, referentei vajadzētu aicināt viņu atturēties no visādu veidu nodokļiem un pieturēties pie nodokļu aspekta šai ziņ, uh, pie konkurences aspekta šai ziņojumā. Uh, Diemžēl ir maz eh, tādas eh, fokusētības eh, ziņojumā. Konkurences politikas galvenais uzdevums ir nodrošināt vienlīdzīgus spēles noteikums uzņēmumiem, vai tie ir liela vai mazi. Nedrīkstam konkurences ģenerāla direktorātu apgrūtināt ar citiem politiskiem mērķiem, kā piemēram ekoloģiski vai sociāli raksturmērķi. Mēs esam skeptiski attiecībā uz jebkādiem aicinājumiem izveidot jaunas aģentūras vai struktūras. Šai sakarībā mēs gribētu dzirdēt daudz vairāk eh, nu, tādu argumentu pēc būtības, pirms mēs eh, veidojam Eiropas Savienības patērētā aizsardzības eh, struktūru. Noslēgumā skaidri redzam, ka referentei ir zināšanas konkurences jomā un sveicam viņu. Uh, Visā visumā uzskatām šo ziņojumu par labu pamatu sarunām, bet esmu, esam pārliecināti, ka EKR referents e, Veto kungs, e, ka viņš iesniegs konstruktīvas grozījumus, lai varētu panākt kompromisus, kurus tad cerams mēs arī lielākā vairākumā varēsim atbalstīt. Tomēr man ir tāds noslēguma jautājums, un tas ir vairāk procedūras jautājums. Šodien ir 12. decembris. Esmu lasījis mēdījos, ka referents ir iesniedzis uh, ziņojumu Vestagers kundzei 28. novembrī, tas pirms divām nedēļām. Tā tad divas nedēļas pirms prezentēšanas šeit. Varbūt uh, nepietiekam pārzina pašreizējo praksi, bet komisija un parlaments, tiem ir atsevišķas dažādas lomas, tāpēc mans jautājums ir tāds. Uh, Vai tas ir atbilstoši, ka ziņojums tiek likts priekšā komisijai vispirms, pirms tas tiek prezentēts parlamentam? Priekšsēdētāji, es uh, gribu šeit saņemt kaut kādu jūsu norādu šajā jautājumā. Okay, thank you. Uh, now Manon Aubry. Uh... Bonjour. Paldies, nākamā runātāja. Paldies referentam par šo ziņojumu un, kā jau es teicu, parlamentam noteikti vajadzētu vairāk izteikties par konkurences politiku, kas kļūst ar vien svarīgāka, bet Novērtēju jūsu vēlmu un gribu, lai Eiropas parlamentam būtu stiprināta loma konkurences politikā, jo tas ir izšķiroši svarīgs jautājums Eiropas ekonomikai. Neskatoties uz eh, šī ziņojuma ierobežoto kontekstu, domāju, ka varbūt vēl tādi pāris jautājumi būtu jāiekļauj. Tātad trīs mūsu prāt. Pirmām kārtām par valsts atbalstu, kas ir aktuāls jautājums jo arī tas ir saistīts ar zaļo kursu, ko ir ieskicējis Ursula van der Leyen, par ko viņa runāja vakar. Iepriekšējā komisija veica novērtējumu komisijas eh, darbam, ko vajadzētu noslēgt pēc iespējas ātrāk, un par valsts atbalstu šis novērtējums eh, sniedz eh, ietekmes novērtējumu uz vīdi, uz ilgspējīgām darba vietām, un lai tik mazinātu nevienlīdzību, un komisijai vajadzētu arī pārskatīt noteikumus uz vispārējās intereses pakalpojumiem. Zaļais kurs paredz arī uzlabot sociālos apstākļus Um, sociālos mājokļus, transportu un nepieciešams nodrošināt, lai pašreizējie noteikumi būtu atbilstoši tiem mērķiem un lai mm, tādā veidā tad attiecīgi valsts atbalsts definīcija tika paplašināta. Otrais nodokļu jautājums. Nu, es te nostāšos pretim uh, runātājiem, kas izteicās pirms manis, konkurences politika ļoti lielā mērā ir saistīta ar nodokļiem, jo nodokļu ieguvumi, atlaides guvumi, ko izmanto lielie daudznacionāli uzņēmumi, nu, tie ir pretēji lojālai konkurencei. Un šis fiskālais jautājums, viņš parādās ziņojumā, un tāpat laikā daudz mazāk kā iepriekšējo gadu ziņojumos, un nav konkrētas atbildes sniegtas uz uh, šo nelojālo fiskālo konkurenci. Un uh, ziņojumā nav aicinājumi to izskaust, kāds bija iepriekšējā ziņojumos, un mēs zinām, ka jā, problēma nav atrisināta, te ir jādomā par fiskālo caurskatāmību, un tur nav rasta vienošanās, uh, pirms divām nedēļām bija mēģinājumi Tāpat arī starptautiskā nodokļa atlikšana, vai te runājam par OECD noteikumiem vai par CCCTB principiem, tas ir neatrisināts un pirmie, kas izjūt šo ietekmi, ir mazie uzņēmumi, kuriem nav šīs eh, nodokļu paradīzes vai, nu, teiksim, Luksemburgā vai Irijā un kaut kur citās valstīs, kur ir labāks nodokļu režīms. Un mēs ierosinam, lai nu, tiktu stiprināts šis punkts ziņojumā un kā jau tāpat kā iepriekšējos ziņojumos, lai tiktu eh, harmonizēta šī joma, lai mēs beidzot eh, rastu risinājumu šai caurskatāmībai, jāatbloķē akses projekts eh, un jāpārskata tas, kā tiek izstrādāts Eiropas Savienības saraksts par nodokļu paradīzēm. Uh, Eh, un nepieciešams nodrošināt eh, saskaņotību šai sakarībā, lai šādas nodokļu paradīzes neveidotos pašā Eiropas Savienībā. Un pēdējais punkts. Eh, nelojāla konkurence, ko piekopja dažādas vīdes un sociālas platformas Eiropas Savienībā, tāpat arī trešajās valstīs, pirmām kārtām trūkst sociālā harmonizācija Eiropā uzņēmumi var dažādi izmantot likumdošanu arī nodokļu jomā un uh, vajadzētu vairāk prasīt uh, komisijai uh, risināt šo problēmu un nodrošināt, lai pieliko, pieteikums par minimālo algu Eiropas Savienībā ātri virzītos priekš, tas svarīgi Eiropas pilsoņiem. Un Eiropas patērētāja aizsardzības instruments, nu, tam būtu jānodrošina, lai necieš patērētāji. Te varētu pastāvēt, zinām, pretruna. Uh, Mēs sarežģījam uh, iekšējo tirgu uzņēmiem, kas atrodas valstī, kas neiev, neatrodas uh, kas nerespektēja darba standartus, bet no otras puses mēs parakstam brīvas tirdzniecības līkums ar Japānu, kura ir uh, ratificējusi tikai divas no astoņām konvencijām, tirdzniecības organizācijas konvencijām, un mums nepieciešams jā, izvērtēt, kādi ir sociālie apstākļi valstī, no kuras mēs ciešam um, konkurences apdraudējums. Jādomā arī par tirdzniecību ar Merkosuru un šiem nosacījumiem, un Brazīlijā, piemēram, pesticīdi tiek izmantot, kas ir aizliegta Eiropā, un arī tur nepieciešams, lai komisija izvērtē šo jauno noteikumu ietekmi attiecībā uz tirdzniecības aizsardzību, un lai būtu normas, kas ir atbilstošas zaļajam kursam, kas mums tika prezentēts vakar. Thank you very much. Uh, we don't have... Paldies, mums nav daudz laika bet gribēju divas minūtes vēl paredzēt brīvā mikrofona procedūrai. Pirmais būs Andrēs Švaps. Paldies, priekšsādātāji! Gribu norādīt, mums tiešām būtu ļoti žēl, ja mēs eh, nevarētu iesaistīties diskusijā. Es ilgu laiku gaidīju. Paldies par šo iespēju. Man ir astoņi komentāri. Pirmkārt, ļoti priecīgs, ka uh, Eh, referente komitejas vicepriekšsēdētāja nav iekritusi lamatās un nav mēģinājusi instrumentalizēt šo ziņojumu kaut kādiem īpašiem politiskiem mērķiem. Tas vienmēr ir konkurences politisks risks, un ja gribam, lai parlamentu uztvērtu nopietnāk, tas nenozīmē, ka zaļie grib vairākas daļināšanas un ka citas grupas grib savas lietas. Konkurences politika pastāv, lai radītu vienlīdzīgus spēles noteikumus sociālās tirgus ekonomikas kontekstā un visi pārējie noteikumi ir nosakāmi citur. Eiropas parlamenta lomu varētu pastiprināt šajā jomā, bet Berger kungs jau norādīja, tikai tad, ja mēs pieturamies pie noteikumiem, un uh, priecājos, ka ziņojumā ir pieminēts arī bateriju uh, valsts atbalsta pasākums, kas tika atļauts uh, pa šonedēļ, un Zinām, ka Vesenhaimā tiks slēgta pēdējā Francijas kodolenerģijas stacija, un tas arī tāds pozitīvs pavērsiens. Komisija nedēļas sākumā paziņoja, ka tiks mainīts tirgus definīcijas, un, manuprāt, tas arī ir viss svarīgākais paziņojums apvienošanās gadījumiem, un parlamentam vajadzētu paskaidrot, kas būs tās pārmaiņas, kas ļaus mums labāk un Eh, eh, globālāk izskaidrot iespējamās uzņēmuma apvienošanās. Kāda lieta, ko esmu diezgan kritiski vērtējis pēdējos gados laukuma gadījums, ka viņi vēlējās apvienoties ar XP, tas bija skaidrs gadījums, kad tika ievēroti it kā visi Eiropas parlamenta, Eiropas Savienības noteikumi, bet uzņēmumi nevarēja īstenot apvienošanos tā iemesla dēļ, ka uh, Ķīnas uh, iestādes gluži vienkārši nefunkcionēja. Un nav iespējams, ka mēs, ne, un tad uh, mēs nevaram pieļaut to, ka citu valstu neizdarība kavē tādas uzņēmuma apvienošanās, kas atbilst Eiropas noteikumiem. Uh, Mums ir daudz nozares ar daudzām problēmām, bet gribētu pieminēt banku nozari. Financial Times pirms pāris nedēļām norādīja, ka Google ir izlēmuši integrēt Citibank kā savu partneri. Mums vajadzētu eh, norādīt, ka Eiropas konkurences ietvarā tas nav atbalstām, tas nav iespējams, ka mēs nevaram atļaut, ka monopolists izvēlas uh, puses pilsoņu vārdā. Un visbeidzot, priekšsēdētājiem Es eh, piekrītu kolēģim, protams, ka mums nevajadzētu rakstveidā pieminēt atsevišķus uzņēmumus, varbūt varētu tos vienkārši aprakstīt, lai būtu pilnīgi skaidrs, ko tieši domājam. Paldies! Paldies, un otrs jautājums no Poltānga. Paldies par eh, iespēju noturēt eh, plašāku diskusiju tāpat kā Andrējas, paldies referentē Stefanija par sagatavoto ļoti interesanto ziņojumu. Man ir vispārīgs komentārs, ka konkurences politika ir Eiropas iekšējā tirgus pamatā. Mm. Mums vienmēr ir jās, jāizvērtē, kāda ir tirgus definīcija, jo iepaši globālajā ekonomikā. Bet mums ir jācīnās pret tirgus a, a, varas koncentrēšanos. Ir jārada vienlaicīgi spēles noteikumi. Svens pieminēja piekto punktu, gribētu aicināt pievērst uzmanību arī sastiem punktam, kur komisija tiek aicināta pievērst lielāku uzmanību industriālai sadarbībai. Vai mēs tiešām gribam, lai turpinātos varas koncentrēšanās, vai vēlamies, lai uh, Eh, vai vēlamies tomēr novērst tirgus varas koncentrēšanos. Nu, ziņojums ir pilnīgi skaidrs, ka ir jābūt ļoti striktai konkurences politikai, jābūt vienlīdzīgiem spēles noteikumiem visiem. Tas mans vispārīgais komentārs. Runājot par nodokļiem. Te norādīts, ka eh, nodokļi, nodok, ka dažkārt tiek izmantot kā tāds netiešs tie, valsts atbalsts. Nu, te netiek pienācīgi novērtēta pašreizējā situācija, ir absolūti nevienlīdzīgi pienākumi. Ir arī nīderlandiešu multinacionālai uzņēmumi, kas gluži vienkārši nemaksā nodokļus, un tam nav nekādas saistības ar valsts atbalsta izmeklēšanu. Jā, pastāv ļoti liels atšķirības, galvenokārt tad ar lielajiem daudznacionālajiem uzņēmumiem. Arī Eiropas parlamentā noteikti pie tā vajadzētu vairāk strādāt. Un visbeidzot, nu varbūt tāds nepasacītais, visu zināmais. Mēs zinām, ka notiek koncentrēšanās digitālajās platformās. Es nezinu, kāpēc mēs nevarētu pieminēt Google un Facebook. Parlaments jau ir norādījis savu pozīciju uzklausīšanā ar Vestāgeri. Es viņai jautāju, ka Un viņa atbildēja, ka viens no ies, viena no iespējām būtu izvērtēt dažādākas iespējas. Ja runa ir par tirgus varu, ir ļoti grūti sagatavot uh, Eiropas alternatīvu. Tur ir arī problēma, nav vienlīdzīgu spēles noteikumu. Un es gribētu, lai mēs kā parlaments, kā ekonomikas jautājumu komiteja izvērtētu dažādas alternatīvas, piemēram, datu pārneses starp dažādām platformām, ka varētu aizliegt personalizētās reklāmas, vismaz atsevišķas to formas. Paldies! Paldies, Paul! Un tā kā mums ir konkurences ģenerāldirektorāta rīkotāja direktore, labprāt Direktors labprāt uzklausītu, vai viņam ir kādi komentāri par šo ziņojumu. Paldies! Paldies, eh, Denārli kundze. Man ir ne tikai komentāri, bet eh, domāju, ka man eh, vajadzētu sākt ar pateicības vārdiem par uzaicinājumu pievienoties komitejas sanāksmē šodien. Un varu um, pateikt, uh, uh, ka esmu ļoti, uh, ka esmu ļoti pateicīgs par to, cik labi jūs izprotat mūsu politiku, tad ziņojumā par tiek tas ļoti labi atrunāts, nonākot pie šādiem redzamā secinājuma. Margarita Vestāger uzskata, ka ir ārkārtīgi svarīgi uh, uzturēt dialogu ar Eiropas parlamentu. Bet mēs ļoti labi saprotam, nu tā iemesla dēļ, ka jūs esat ievēlēti un pārstāvat Eiropas pilsoņus. Un mums ir eh, tiešām jāuzklausa Eiropas parlaments, jo ar savu konkurences politiku mēs mēģinam arī aizstāvēt mūsu sabiedrības un pilsoņu intereses. Eh, starp citu, es ceru, ka būsiet pamanījuši, ka komisija katrā mums uzdotajā jautājumā mēs esam mēģinājuši izvairīties no tukšvārdības. Mēs mēģinam tiešām eh, atbildēt uz jūsu jautājumiem. Mēs zinām, ka jūs pārstāvat cilvēku intereses. Es ceru, ka jaunā komisija Fonderlainas kundzes vadībā un Vestāgers kundze ir komisāri, kas atbildīga par konkurenci. Mēs ceram, ka sadarbība, viss šis veiksmīgais dialogs mūsu starpā turpināsies. Un viena no viņas komisijas kopumā, bet uh, Vestāgers kundzes viena no prioritātēm, jo īpaši ir uh, konkurences noteikumu īstenošanas stiprināšana. Man ir vairāk kā 30 gadu pieredze strādājot konkurences jomā. Tas gan droši vien nodod manu vecumu, bet tas nav svarīgi. Un vecākais kundzei arī ir eh, ļoti ilga pieredze. Viņa ir viena no pieredzējušākajiem komisāriem, un es domāju, ka viņa ir ļoti labi piemērota savam uzdevumam turpmākos piecus, gadā, piecus gadus. Uh, mēs esam apņēmības pilni, lai labāk tiktu īstenot konkurences noteikumu, lai tiktu ātrāk veiktas izmeklēšanas. Esam apņēmības pilni turpināt stiprināt sadarbību ar jums. Un jāsaucamais Eiropas konkurences tīkls uh, arī tajā turpināsim sadarboties arī ar nacionālajām konkurences iestādēm. Vestāgers kundze plāno izvērtēt konkurences noteikumu vairākus aspektus par antitrustu, par uh, apvienošanām. You... Jo īpaši digitālajā tirgu. Varu apliecināt, ka mēs neesam konservatīvs ģenerāldirektorāts. Mēs esam gatavi strādāt pie jauniem noteikumiem vai arī atjaunināt pastāvošos. Es mēģināšu atbildēt uz pēc iespējas vairāk jautājumiem, ko dzirdēju šorīt par subsīdijām. Nacionālo subsīdiju noteikumu uzlabošana ir viens no mūsu galvenajiem pilāriem, kā Eiropas Savienībai būtu vēlams uh, kā Pasaules tirzniecības organizācija darbotos pārliecinošāk, dinamiskāk. Zināt, ka Eiropas Savienība, Japāna un ASV diskutē par to, kā labāki subsīdiju noteikumi varētu izskatīties. Šo trīspusējo sarunu mērķis ir vienā vai citādākā veidā iesaistīt arī Ķīnu. Redzēsim, kā mums tas izdosies. Nu, domājot par jauno Eiropas industriālo stratēģiju, zināt, ka uh, priekšstādātāja Fondera Lajena ir uh, uzticējusi manai komisārai Vestāgarei izstrādāt instrumentus un politikas, kas uh, labāk uh, palīdzēs mums novērst uh, uh ārvalstu īpašnieku kropļojošo ietekmi uz tirgu. Jā, mēs ļoti labi apzināmies, ka lielie startautiskie uzņēmumi darbojas pēc cita noteikumu kopuma. Tā ir problēma, kas mums ir jārisina. Par digitalizāciju. Mēs lietas noteikti var uzlabot, bet mēs turpināsim strādāt pie tā, lai digitālie, uh, digitālie uzņēmumi pārlieku neapgrūtinātu patērētāju iespējas nomainīt pakalpojumu sniedzējus. Mums ir pierādījumi komisijā, ka daudz digitālie uzņēmumi, vārdā nevienu nesaukšu, bet viņi ir mēģina uzvarēt cīņu par tirgu. Runā ne tikai par tirgu, te ir digitālais tirgus, kurā pastāv uzņēmumi, kas e, aktīvi cīnās par visu tirgu, ne tikai par tirgus daļu. Tādēļ mums notiek padziļinātas diskusijas konkurences ģenerāldirektorāta ietvaros komisijā kopumā par to, kādu instrumentu pielāgošanu, uzlabošanu mums vajadzētu veikt. Un daži no jums e, dzirdēja arī teica, ka e, augsti sodi droši vien būtu risinājums bet ar tiem vien nepietiek. Mēs arī domājam par to, kā varētu izmantot citādākus tiesību aizsardzības līdzekļus, mēģinot izveidot vienlīdzīgus spēles noteikumus lai lielie uzņēmumi tad vairs nebūtu aptverti. Nu, es negribu slīgt paša, pašapmierinātībā, bet uh, gribu norādīt, ka cīņa pret uh, konkrētu uh, lielo uzņēmumu ļaunprātīgu, darbi, uh, ļaunprātīgu darbību pasaulē, tam cīņa pret to, to, mē, to mēs uztveram ļoti nopietni komisijā. Uh, jā, varam darīt vairāk, noteikti arī paveiksim vairāk nākamajā mandātā, bet, ja aplūkojam, ko komisija dara un ko dara uh, konkurences ģenerāldirektorāts darbojoties ar uh, sadarbojoties arī ar citām lielām organizācijām, uh, iepazīstieties ar šo informāciju un secinājumus varēsiet izdarīt paši. Mēs neesam naivi. Uh, Jā. Bet, jā, naivumā mūs apsūdzēt nevar. Protams, mēs zinām, ka, jo īpaši digitālajā tirgu, paļauties, ka tirgus būs tik gudrs un pats sevi koriģēs un ka nevajadzēs antitrasta spēku iejaukšanos korekcijas pasākumos, nu, tā būtu kļūda tā domāt. bet mums vajadzētu būt ļoti piesardzīgiem ar to, ar mūsu konkurences noteikumiem. Uh, Vestāgers kundze norādījusi, ka konkurences noteikumi un uh, apvienošanos kontroli, bet uh, konkurences noteikumi kopumā, kur tiek aptverti gan antitrasta, gan apvienošanos, gan valsts atbalsta noteikumi, ka tie nav nekonsekventi, tie ne, neliek šķēršļus ļoti lielu veiksmīgu Eiropas uzņēmumu izveidošanai. Bet daudz no jums šorīt noteica, un es arī jums piekrītu, ka pieredze rāda, ka efektīva, konku, efektīva un veiksmīga uh, Un tad spēcīga konkurence iekšienē ir tas, kas a, būs priekšnosacījums Eiropas uzņēmumu veiksmēji nākotnē, a, globā, globāli. Un tā kā tuvojās Ziemassvētki, es gribētu, lai mēs būtu optimistiskāki, neizdarīsim secinājumus, ka, ka mums klājas ļoti slikti ekonomiskā ziņā, uh, kā ir lielie globālie spēlētāji tirgu, ka, bet mums tādu nav. Mums ir ļoti laba ekonomika, ir ļoti daudz vadošu Eiropas uzņēmumu ļoti svarīgās nozarēs. Lūdzu, to neaizmirstiem. Tas arī ir viss no manas puses. Jā, mm, bet ir tik daudz ko pateikt un tik daudz interesantu jautājumu, kam pieskarties vēl divas minūtes. Ja runājam par uzņēmumu apvienošanos, no, apvienošanās noteikumu um, mīkstināšanu, būsim ļoti uzmanīgi. Ja, ja būs tāda iespēja brīvi izvēlēties uh, noteikumus, komisijas rokas būs sasaistītas tādās nozarēs, kur dominē uh, ārvalstu uzņēmumi gadījumos, ja komisijai būs jāiejaucas. Mēs nevarēsim izmantot atšķirīgu pieeju pret Eiropas uzņēmumiem, salīdzinot ar ārvalstu uzņēmumiem. Komisija ir gatava veicināt un atbalstīt uh, projektus, uh, kur ir kopīga Eiropas interese. Mēs apstiprinājām vien 2000. 18. Eh, gadā, viens tika nesen apstiprināts arī decembrī. Jā, nu, saņem informāciju, ka man jābeidz. Priekšsēdētāji norāda, ka parā, parasti komisijai paredzētas 4 minūtes, nu jūs runājat 11. Jā, es zinu, atvainojiet, bet uh, gribu tikai teikt, ka komisāra Vestāgara ir atvērta noskaņota diskusijām un sarunām ar jums. Paldies, liels paldies, un tagad es došu vārdu uh, referentei eh, pāris minūtes noslēdzošiem komentāriem. Eh, paldies! Eh, tātad jā, es vēlētos pateikties, ka komisija runāja desmit minūtes, bet ļoti labi, ka mums ir konstruktīva viedokļa aptauja, bet viedokļa apmaiņa. Bet vispirms vēlētos pateikties visiem konstruktīvajiem viedokļiem, un es jau zinu, ka dažkārt pat politisko spēku iekšienē ir viedokļa atšķirība, un tas ir labi, jo tas tas tikai bagātina diskusijas. Divi komentāri vispārējos vilcienos. Pirmais. Jūs noteikti labāk ziniet, kā es, jo es esmu tikko ievēlot, ievēlēta, bet eh, patiesībā ar šo pašiniciatīvas ziņojumu mēs varam tajā iekļaut tikai 7000 rakstu zīmes. Mēs vēlamies iekļaut tik daudz, bet esam ierobežoti, ierobežoti eh, laika, ierobežoti izmērā. Un man izdevās gandrīz 6000 zīmes uzrakstīt, bet uh, vairāk jau arī nav iespējams šajā ziņojumā iekļaut. Tāpēc, jā, ir jāatrod tāds labs līdzsvars starp pārāk vispārīgiem terminiem un vispārīgiem novērojumiem un ārkārtīgu specifiku, ko nevaram iekļaut. Bet, kā jau es teicu, šīs 7000 zīmes ierobežojošais ietvars ir frustrējošs. Epinga kungs, vēlētos jums pateikties. Jā, Man bija ļoti liels eh, prieks, un es vēlreiz eh, vēlētos pateikties, ka es. Eh, tātad šis, šis ziņojums tika publicēts arī internetā. Es vēlētos pateikties Epinga kungam, kurš teica, ka tā nedrīkst darīt. Kā jau es teicu, es esmu jaunievēlēta un nezināju, kāda ir noteikumi. Uh, bet eh, šķiet, ka līdz brīdim, kamēr ziņojums vai atzinums tiek nopublicēts internetā, pirms tas tiek eh, akceptēts plenārsēdē, tas ir eh, nepieļaujam, tas ir pret noteikumiem, bet, kā jau es teicu, tā tad ziņojums tika nopludināts internetā, ja publicēts, nu jā, jebkurā gadījumā Tāda ir situācija, un es ļoti augstu novērtēju jūsu teikto, Epinga kungs, jo nezināju, ka tā nedrīkst darīt, nākamreiz zināšu. Nu un visbeidzot, tā tad norādīt ar pirkstu, kaunināt Vispirms eh, tā ir ļoti izplatīta prakse, ziņojumos mēs to iekļaujam, un eh, tādas lietas, kas atspoguļojas plašsaziņas līdzekļos, eh, jau ir visiem zināmas, un, protams, ka mēs esam vienasprātis, jo mēs pārstāvam apmēram pusmiljonu patērētāju, un pedagoģiska un didaktiska metodika šeit tad ir nepieciešama, kā mēs zinām tas ir nepieciešams visiem. Es eh, nezinu, ka varbūt šādi norādīt ar pirkstu un kaunināt gluži nevajag uzņēmumus, bet um, mums vajag jau paredzēt eh, šādus gadījumus un no pedagoģiskā viedokļa raugoties ir ļoti svarīgi, lai mēs norādītu uz šādām nepilnībām. Uh, Komisija nāca klajā ar ļoti interesantiem komentāriem, un tas vēlreiz norāda uz mūsu sadarbības eh, raudzi. Paldies arī Kārmenai, paldies eh, par to, ka jūs devāt savu ieguldījumu šajā ziņojumā un priecīgu Ziemassvētkus visiem. Prieksēdētāji, paldies Stefānijai. Pirms pārējiem pie nākamā darba kārtības punkta grozījumu iesniegšanas termiņš ir 9. janvārs. Izskatīsim grozījumus 22. un 23. janvārī. Ekon balsojums ir paredzēts 17. un 18. februārī un balsojums plenārsēdē martā. Tagad pārējām pie pēdējā darba kārtības punkta. Un tas ir ziņojums par kredītu apkalpotājiem un kredītu pircējiem. Esmu līdzreferente kopā ar Ester de Lange no ETP politiskā spēka un došu vārdu Esterai. Lūdzu. Jā, paldies, prieksēdētājs kundze, un paldies, līdzreferents kundze, jums ir divas funkcijas. Tātad šis ir dosie, ko mēs mantojām no iepriekšējā sasākuma. Un toreiz es biju eh, līdzreferente kopā ar jūsu priekšgājēju Galtjērī kungu. Un mums tehniskos vilcienos jau izdevās vienoties, un patiesībā šo mēs varam vērtēt kā pietiekami delikātu ziņojumu. Tātad jūs teicāt, ka jūs esat jaunievēlēta, es esmu jau vairāk kārt ievērā, ievēlēta, bet eh, mēs eh, tātad eh, nolēmām turpināt ar Roberto iepriekšējā sasaukumā uzsākto. Tātad eh, mēs jau vienojāmies par tā saucamajiem indīgajiem aizdevumi, aizdevumiem, par tā, par tā saucamo uh, noreg, backstop regulu, kas būs šiem jaunajiem NVL un eh, direktīvu NBL-iem. Uh, un mēs esam šo direktīvu šobrīd sadalījuši divās, un šobrīd diskutējam par pirmo daļu, par pirmo daļu e, šeit, tātad par sekundārajiem tirgiem. Pilnīgi noteikti šai direktīvai būs ietekme uz dalību valstīm, uz patērētājiem un arī uz citiem e, tirgus spēlētājiem, tāpēc ir svarīgi, lai mēs šo direktīvu sastādītu pēc iespējas pilnīgāk. Tā tad. Um, e, NPL harmonizētāka pieeja aizņēmējiem, īpaši MVU un e, privātpersonām, e, protams, ņemot vērā katrā dalību valstī spēkā esošos tiesiskos aktus un, protams, mēģinot apkarot arī naudas atmazgāšanu. Pie tā arī mēs pieturējāmies. E, tagad varbūt nedaudz par saturu. Manuprāt, šis ziņojums ir ļoti tāds mērķi ejošs, jo gan kredīta pakalpojumiem, gan kredīta pircējiem šeit esam ierakstījuši veselu virkni uzskaitījumu. Tos visus šeit tagad nepieminēšu, bet, manuprāt, aspekti, ko kolēģiem vajadzētu drusceņi zināt, ir. Pir, pirmais, kam nevar vienpusēji mainīt aizņēmuma noteikumus, tas ir svarīgi patērētāju aizsargāšanai, un arī kredītu pircēju attiecības un godīgums pret aizņēmējiem, tam ir jābūt atrunātam. Mēs um, atrunāsim minimālos noteikumus, un dalību valsts, ja tās to vēlas, var iet vēl tālāk. Tātad eh, šajā priekšlikumā mēs eh, esam iekļāvuši un tagad es runāju no savas puses, tātad padome ir vienojusies arī par otro direktīvas daļu, un tas ir kaut kas jauns. Mēs tātad mēģinājām strādāt tikai pie pirmās, bet tagad ir panākta vienošanās arī par otro, un es domāju, ka arī tas mums, Eiropas parlamentam, liek strādāt arī pie otrās daļas. Tātad šie te indīgie aizņēmumi ir saistīti ar veselu virkni citu tematu. Uh, ar banku savienību un tā tālāk un tā joprojām. Šīs diskusijas noteikti turpināsies arī vēl tuvākajā laikā, ar tuvāko laiku domāju pat tuvākos gadus. Iespējams, ka jūs vēlētos ko piebilst, eh, Irēna. Ja nē, tad uzklausīsim kolēģis. Priekšsēdētāji, paldies Esterei! Jā, jūs jau pieminējāt eh, vairākus aspektus. Es tikai vēlējos tā mazliet atkāpties atpakaļ un paskatīties meta plānā un eh, paskat paraudzieties uz to, cik svarīgs eh, ir šis eh, solis. Tātad padomi ir pieņēmusi savu stratēģiju, un tas notika jau 17. gada jūlijā. Pēc tam, kad tiek stiprināta uzraudzība un kad mm, mēs vēlamies sakārtot arī aizdevumu eh, sekundāros tirgus. Pie tā eh, līdzlikumdevēji ir strādājuši jau kādu laiku, un eh, tās kredīta institūcijas, kuras pērk šos NPL, tātad indīgos aizdevumus, uh, tad eh, no vienas puses ir skaidrs, ka eh, šāds tirgus eksistē, bet šim tirgum ir jābūt pilnīgi skaidri atrunātiem uzraudzības noteikumiem un arī jāiekļauj kreditoru aizsardzību. Strādājot pie šā ziņojuma, mūs faktiski vadīja līdzīgas bāžas, un tās jau šeit Estere ieskicēja. Tā tad esam viensprātis ar komisiju, ka e, tematiem ir jābūt tādiem, kādus komisija pieminēja, un tomēr komisija nav ņēmusi vērā to, ka kredītu pircēji un kredītu apkalpotāji lielā mērā atšķiras no dalību valsts uz dalību valsti. Un ja mēs vēlamies to jau kādā veidā harmonizēt un izveidot sava veida kredīt certifikātu, tad eh, priekšlikums tas varētu būt eh, kā labs. Ja mēs eh, vadīsimies tikai uz minimālo noteikumu izveidi, šo standartu, tātad minimālo standartu ieviešanu atbalstīja arī padome, un tad, ja dalību valsts vēlēsies, tās varēs iet tālāk. Bet direktīvas nolūks jau ir harmonizēt, un savā ziņojumā mēs izvēlējāmies pavisam citu rakursu. Proti mēs vēlamies striktākus noteikumus, nevis tikai minimālo kopsaucēju, un šie striktākie noteikumi tad attiektos uz visiem. Tā tad prasības attiecas arī uz labu pārvaldību, uz kapitalizāciju, uz uh, monitorēšanas un ziņošanas prasībām un kredīt pakalpotājiem ir jāatbilst arī naudas atmazgāšanas kritērijiem. Otrs komisijas priekšlikumā slikti ir arī tas, ka tajām nav ņemtas vērā sekas. Piemēram, tas, ka banku aizdevumiem šobrīd attīstās ārkārtīgi spēcīgs uh, un strauji augoša sekundārais tirgus. Un eh, patiesībā eh, bankas ļoti ātri riskus pārceļ uz citām, citiem vienumiem, un tas negatīvi ietekmē aizņēmējus. Tāpēc eh, mēs vēlējāmies direktīvas ietvaru ierobežot tikai un vienīgi uz šīm tā saucamajiem indīgiem aizņēmumiem NPL-iem. Un vēlamies saglabāt šos sekundāros tirgus eh, kā veselīgus un dzīvotspējīgus, bet tam ir nepieciešama adekvātāka visu kredīta institūciju uzraudzība. Un arī nopirktajiem kreditiem ir nepieciešama labāka uzraudzība, neatkarīgi no tā, kāda ir kredītu izcelsme un aizņēmēja nacionalitāte. Tas attiec ne tikai uz fiziskām personām, bet arī uz MVU un visbeidzot eh, uzraudzība. Uh, piemēram, kredītpircēji, kas būtu autorizētas kredītiestādes. Mēs vēlamies, lai kredīta pakalpotāju sniedzējiem arī būtu uzraudzītāji. Un tādējādi komisijas ierosinātais ietvars ir pietiekams un tomēr. Es uzskatu, ka e, reāla un efektīva augoša Eiropas sekundārā tirgus izveide, kas rīkotos ar NPL, tad, ja mēs tādu vēlamies, mums ir lielā mērā jāaizsargā un jāpasargā aizņēmēji, kā fiziskas, tā juridiskas personas. Jā, tā tad visi šie trīs e, momenti kā mūsu ziņojumā, kā arī tā arī iespējams vienošanās ar padomu. Tie ir trīs e, pilāri. Un e, varbūt, ka valoda ir tāda nedaudz birokrātiska, bet e, šobrīd dalību valstu labvēlības saulītē ir atstāta šo kredītu apkalpotāju un kredītu pircēju uh, uzraudzīšana. Tāpēc es domāju, ka mums e, vajadzētu mēģināt e, panākt labu rezultātu tieši iestājoties par visu Eiropas iedzīvotāju labklājību. Uzklausīšu jūsu idejas, e, komentārus un pirmajam dodu vārdu ēnu referentam no Reņū Reglūkungs. Jā, herzlichen Dank um, aus Sicht der Renew. Paldies atjaunotas frakcijas vārdā. Vēlos pateikties par ļoti veiksmīgo ziņojumu projektu. Man bija iespēja iesaistīties kā ēnu referentam. Atjaunotnes grupa uzskata, ka šis ziņojuma projekts ir ļoti labs pamats, lai mēs varētu pievērsties gradēšanas problēmai bankās. Mēs jau esam mēģinājuši noformulēt grozījumu priekšlikumus. Ir daudz labu punktu šajā ziņojumā, bet ir kaut kādi elementi, kas ir iekrituši acīs, kur varētu kaut ko praktisku vēl pievienot. Mēs uzskatām, ka ir vēl joprojām pārāk tātad liela, liels, liels uzsvars uz šo. Um, uh, uz NPL un um, tad, tad tas iesaista ļoti lielus uh, cilvēku resursus, tad, tad liela šo slikto aizdevumu daļa, tam tiek piesaistīts arī liels uh, cilvēku resursu apjoms, kas varētu strādāt pie, kas pie tiem strādā, un nu, tad priecāšos uh, piedāvāt savus grozījumus, lai uzlabotu ziņojumu. Paldies! Paldies! Urtasen kungam <clears throat> bija jāskrien prom, bet Džeklunas kungs runās, viņ, kungs runās viņa vārdā. Es, jā, nolasīju Šortasuna eh, man atsūtīto un sarakstīto. Tā tad eh, iespējams, ka tur nav visi tādi jaunāk zināmie fakti, bet, eh, protams, es pateikšu gala beigās, ko pats vēlos no savas puses piebilst. Tātad Urtas un kungs vēlētos pateikties abām līdzreferentēm, kurā atspoguļojas arī iepriekšējā sasaukumā panāktās vienošanās. Sekundāro tirgu tālāk attīstīšana ļaus bankām labāk pārvaldīt aizdevumus. Komisijas priekšlikumā pilnībā iztrūkst ietekmes seku novērtējums, un ietekmes seku novērtējums uh, cik nu tas vispār komisijas eh, prāt ir sagatavots, tajā nav uh, ņemta vērā aizņēmēju aizsardzība, jo ļoti lielā mērā tiek izmantota arī tāda agresīva aizdevuma politika. Un eh, līdz referentas ir iekļāvušas kredīta apkalpotāju certificēšanas prasību un arī labāk atregulēt to dalību valstīs. Bet e, tomēr mēs nevarējām janvārī balsot par panāktajiem kompromisiem, jo uzskatām, ka ja mēs vēlamies uh, minimālos patērētāja aizsardzības noteikumus, tad mēs nevaram runāt tikai un vienīgi par kredītu apkalpotājiem, bet ir jārunā arī par kredītu pircējiem, bet ne tikai, ir jārunā vispār par kredīta institūcijām kā tādām. Bet eh, nec līdz referents, nec komisija par to nerunā. Sarunu laikā tekstā netika iekļauti mūsu grozījumi, tāpēc mēs tos iesniedzam vēl papildus. Proti kreditoru pienākums ņemt vērā arī aizņēmēja situāciju. Piemēram, vai nu daļēji kredītu atmaksāt, vai arī pagarināt kredīta atmaksāšanas laiku. Tas e, attiecas arī uz labu biznesa pārvaldību un augsta komunikācijas e, spēja noteikti arī attiec uz kredīta apkalpotājiem. Mūsuprāt, tas ir ļoti svarīgi, lai izvairītos no negatīvas nodokļu piedziņas prakses, kas valda daudzās dalību valstīs un papildus, papildus kritēriji, kas tikt izvirdi, izvirzīti aizņēmējam, to uh, vajag tekstā ierakstīt ar uh, saistošiem tehniskiem kritērijiem. Tas nedrīkst būt balstīts uz brīvprātības principa. Un vēlamies eh, arī šo direktīvu dalību valstīs transponēt ar pietiekam elastības degu, devu. Visbeidzot, par tirgus eh, caurskatāmību runājot, ļoti svarīgs jautājums, un uzskatām, ka pareizais risinājums būtu Eiropas Investīcija bankas reģistra izveide un pie tam publiska reģistra izveide. Uh, Uzskatām, ka pasākumiem ir jāiet roku rokā ar sociālo un patērētāju aizsardzības normu īstenošanu. No savas puses vēlētos piebilst, ka no patērētāja aizsardzības viedokļa raugoties, tas ir ļoti svarīgs punkts, bet eh, tieši hipotekārie kredīti ir ļoti riskanti cilvēkiem. Runa iet par ilgu laiku periodu, par lielām summām, ir iesaistīti citi citi riski, patiesībā pat neparedzami riski brīdī, kad hipotekārais kredīts tiek ņemts, un šo hipotekāro kredītu noteikumu iztrūkums, tieši uzraudzības noteikumu iztrūkums ir problēma. Tas pat attiecas arī uz aktīvu iztrūkumu noteiktās jurisdikcijās, un šeit arī aizņēmējiem tas par labu nenāk. Now Marko Zanni from ID. Uh, Zanni kungs no ID. Paldies, priekšsādātāji, paldies uh, abām, abiem ziņu referentiem par uh, priekšlikumiem, kas uh, pozitīvā veidā ietekmēs šo komisijas paziņojumu un ko pozitīvi arī jūs novērtējāt. Tātad nepieciešama labāka caurskatāmība un tāpat arī jūs atsaucāties uz adekvātām procedūrām un pret terorismu, kas, protams, ir aktuāli jautājumi pārobežu kontekstā. Es domāju, ka um, mums eh, noteikti vēl turpināsies diskusijas referentu un ēru referentiem, lai veidot labu sekundāro tirgu. Mums ir nepieciešams eh, šeit precīzi definējums un jāstrādā pie principiem caurskatāmība. Jā, man šķiet, nu tāds kopīgs mērķis, jo mēs zinām, ka šāda veida instrumenti, ņemot vērā tirgus dalībniekus, nu, eh, informatīvā simetrija ir vienmēr eh, problemātiska un tā nepalīdz tirgus eh, attīstībai, sekundāriem tirgum tādā efektīvā veidā, tātad pie tā ir jāstrādā. Un eh, otra lieta, kas ir fundamentāli svarīgs, tas ir patērētāja aizsardzība. Tam ir jābūt vadošajam principam attīstot sekundāro tirgu, runājot par sliktiem kredītiem Un arī tas ir apsvērums, kas noteikti ir, eh, ir jādomā tātad, eh, kam būtu, jā, kam būtu jābūt iekļautam un kam nē šādā direktīvā. Ir eh, tāpat jāstrādā arī pie nu, vienādiem, vienlīdzīgiem spēles apstākļiem visiem, kas piedalās šajā tirgū. Nu, tātad pie šiem punktiem mums būs jāstrādā. Protams, referenciņojumā ir. Uh, pozitīvi punkti, bet, nu, katrā ziņā nepieciešams, nepieciešams padziļināts darbs. Nu, tāds vēl politās, politisks pārdomu punkts noslēgumā, mm, kas attiec arī uz komisijas priekšlikumu, grib pievērst uzmanību, pārāk lielu uzmanību un uzsvaru likt un arī runāt par šīs direktīvas mēķi, nu, tam ir jābūt tādam, lai likt spiedienu uz banku sistēmu Tātad, lai tiktu samazināt šie sliktie aizdevumi, es domāju, ka pie tā jau ir tik daudz strādāts. Nu, tas, kas jau agrāk ir izdarīts, tam ir bijusi negatīva ietekme uz uh, mūsu banku sistēmu un finanšu sistēmu. Tā tad uh, nedrīkst uh, neņemt vērā to un vajadzētu attiecīgi paredzēt zināmus elementus, šai ziņā, šai sekundārā tirgus veidošanā. Tāpat arī jāpaturprātā tas, ka sliktie aizdevumi nav vienīgais risks banku bilancēs, tā ka, nu, nevajag likt varbūt pārāk lielu spiedienu, pārāk lielu uzmanību uz šo tēmu, jo tad pastāv risks, ka eh, šī direktīva par sekundārā tirgu būtu efektīvi. Tātad mēs drīkstam pieļaut, ka šādā veidā mēs nodaram, nu, gluži otrādi tādu lielāku kaitējumu. Tā, ka, nu, strādāsim pie grozījumiem un tad tālāk runāsim par kompromisiem ar jums visiem kopā. Paldies! Epinkungs, paldies, eh, priekšsēdētāji! Adelangas, eh, un jūsu priekšlikums ir ļoti labs eh, pamats, lai virzītos uz priekšu. Mēs domājam, ka būtu labi, ja šie sliktie aizdevumi tiek uh, nodoti ārējām firmām, kam ir pieredze, un tie nedrīkst būt tikai tādi wholesale aizdevumi, jo tirgus pats par to parūpēsies, un tālāk par patērētāju aizsardzību nacionālajie likumi jau pietiekami tur regulētā, ka nu, sagaidu tādu ļoti konstruktīvu sadarbību, un paldies par jūsu uzmanību. Papadi Mulskungs nākošais. Paldies eh, priekšsādātāji, es gribētu pateikties eh, līdz eh, referentēm par labu sadarbību. Es domāju, ka ir ļoti svarīgs tas, kā risks tiek sadalīts, radot sekundāro tirgu. Manai politiskajai grupai un man personīgi tā ir prioritāte un tai vajadzētu garantēt eh, pēc iespējas spēcīgāku visvājāko eh, aizsardzību, jo ir privāti patērētāji, tie tie, kas ņem hipotekāros aizdevumus un īpaši eh, attiecībā uz pirmā mājokļa iegādi. Tā tad, tad strādājot pie šiem noteikumiem, mēs nedrīkstam vienkārši tikai uh, palīdzēt bankām labāk eh, sakārtot savas bilances, bet vajadzētu garantēt arī eh, aizsardzību, kas eh, ir paredzēta pamatiesību harta 7. pantā tām personām, kas aizņemas pirmā mājokļa iegādēji, un tātad patērēta aizsardzība jāno, jānodrošina. Tāpēc nepieciešams, lai šie noteikumi būtu stingri, lai būtu ticamība un kontrole attiecībā uz šiem uzņēmumiem, kas darbojas sekundārajā tirgu, īpaši mājokļu iegādē. Nedrīkst pieļaut tādu pirātisku darbību. Dalība valstis eh, izsniedz eh, licences un nedrīkst pieļaut, ka, teiksim, uzņēmuma galvenā, galvenais eh, birojs atrodas vienā valstī un tas dod viņiem tādu kā, nu, brīvu atļauju bez jebkādām garantijām darboties visur Eiropas Savienībā. Tā tad nedrīkstam būt, nu, tik pārāk atvērti kā tas ir sākotnējā priekšlikumā attiecībā uz šiem uzņēmumu filiālēm, jo šīs eh, visas filiāls, eh, nu tās eh, nekontrolē kredīta iestādes. Nepieciešams pātrināt liela izmēra aizdevuma kontroli, tāpat arī ļoti uzmanīgi jāraugās uz maziem patērētājiem. Uh, īpaši tiem, kas ņēma aizņēmumus pirmā mājokļa iegādē. Nu, tā tad es iesniegšu savus grozījumu priekšlikumus eh, līdz referentēm un ceram, ka mums būs konstruktīva sadarbība un cerams, ka mēs varēsim panākt labu uh, rezultātu. Paldies! Paldies par visiem konstruktīviem komentāriem un uh, ierosinājumiem un kā esat atvērti sadarbībai. Es domāju, Jā, brīvā mikrofona sadaļā neviens nav pieteicies, un uh, varu dot jums vārdu noslēguma piezīmēm. Jā, nu, gribu pateikties tikai kolēģiem. Uh, Saka, Langas kundze, daži no jums jau teica, ka nāksiet klāt ar kompromisu grozījumiem, tā ka gaidam tos un uh, tad skatīsimies, kā mēs varam panākt pēc iespējas labāku tādu vairākumu atbalstu cerams šim ziņojumam. Vienīgā lieta šobrīd droši vien ir nu, vienīgi konkrēti laika termiņi, par ko jums droši vien vajadzētu atgādināt mums visiem. Jā, tā tad eh, noslēdzot burtiski vēl pāris eh, komentāri par eh, papildus vajadzībām daudzas iestādes un bankas. Tām jau ir noteiktas prasības, kas jāievēro. Protams, mēs esam Mm, atvērti, varam mainīt, stiprināt to, bet, eh, nu, jābūt ļoti uzmanīgiem, lai nenotiek tāda pārklāšanās, tāpēc ir jānovērtē tas, kas jau ir un ko mēs, eh, un vai mēs gribam pievienot. Vispārējais caurskatāmība, patērētāja aizsardzība, nu, tai arī ir tie lielākie problēma jautājumi, tās lielākās bāžas, kam pievērs uzmanību gan mūsu priekšgājēji, gan tagad mēs ar Esteru. Un tas noteikti būs viens no galvenajiem mūsu uzsver punktiem. Tātad tieši par šīm bažām, ka var tikt destabilizēta sistēma, ka tas var radīt pārāk lielu slikto aizdevumu riska mazināšanu. Kā jau es teicu savā ievada runā, tātad nu, šīm lietām ir jābūt savstarpēji saistītām ar finanšu tirgu stabilitāti. Un tātad, nu, kā es teicu, lielākās bažas ir tās, ka, nu, kredīti iestādēm, lielajām kredīti iestādēm ir jābūt stabilām, un tas nav tikai sektoru un nozars eh, interesēs, bet tas ir arī patērētājiem pilsoņu interesēs. Tā ka liels paldies! Tad tikai pastāstīšu, kāds tālākā darba grafiks grozījums var iesniegt līdz 19. decembrim, pulksten diviem dienā. Grozījumi tiks izskatīti 27. janvārī nākamgad, un balsojums ekonu komitejā notiks 17. 8. februārī. Un pieņemu, ka plenārs sēdē martā šis jautājums varētu tikt būt balsots. Nu, tātad tas vēl tiks apstiprināts. Esam izskatījuši darba kārtību. Nākošā sanāksme būs 13. janvārī, pirmdienā, pulksten septiņos ekonu komitejā notiks viedokļa apmaiņa ar EIB priekšsādātāju un pēc tam 22. janvārī no 19. līdz 12.30 un tad no līdz 6.30 un tad 23. turpināsim sēdi no 9. līdz 12.30. Tātad paldies!